Dear colleagues, good afternoon. Vadātie kolēģi, labdien! Man ir prieks sveikt šeit ECB priekšsēdētāju Mario Draghi, kurš ir ieradies uz mūsu monetāro dialogu. Šis ir ļoti īpašs monetārais dialogs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka mēs atzīmējam eiro valūtas 20. gadskārtu, par to bija arī atsevišķs pasākums plenāra sesijā, un šī ir tuvākā ekon eh, komitejas sanāksme šai gaddienai, bet uh, ir vēl viens iemesls. Šī ir pēdējā priekšsarētāja Dragī ierašanās šajā komitejā, šajā sasaukumā. Līdz ar to mēs eh, vēlējāmies pasniegt jums dāvanu, kā pateicību par ļoti ciešo sadarbību ar šo komiteju, nodrošinot ļoti augstu caurskatāmības līmeni, parlamentāro kontroli attiecībā uz ECB kuru jūs esat pamatot arī aizstāvējis tās neatkarības dēļ, tā kā viss mūsu darbs attiecībā uz monetāro dialogu un citiem sadarbības instrumentiem ir parādījis, ka mēs varam nodrošināt ECB neatkarību un vienlaicīgi atvērtu ECB, kas ir atvērta dialogam ar Eiropas parlamentu. Vēlējāmies pateikties jums par to. Un kopā arī ar to vēlējāmies pateikt paldies jums par to, ko esat paveicis Eiropas Savienības labā, ekonomikas monetārās savienības labā, mūsu valūtai. Un bieži vien mūsu kolēģi ir secinājuši, ka tas, ko jūs esat darījis, ir bijis ļoti nepieciešams, lai glābtu mūsu valūtu, lai glābtu eiro, saglabātu tās integritāti. Tāpēc vēlējāmies pateikties jums par to. Un šeit jums ir neliels dāvinājums. Thank you very much. Thank you. Thank you. And now, colleagues who wish we, the idea was also Tagad eh, bija arī ideja fotografēties. Tie kolēģi, kuri vēlas, lūdzu, atzīmējot eh, šo monetāro dialogu mūsu parlamentā. So, we can move. Tad mēs varam tagad ķerties klāt mūsu monetārajam dialogam, tā tematam. Esmu pateicis jau daudz, neko papildus vairs neteikšu, jo mēs visi esam jau izlasījuši secinājumus no ECB um, padomas sanāksmes attiecībā uz ekonomikas prognozi, nostāju par monetāro politiku kas paliek tāda pati kā iepriekšējā, notiek monetārā pielāgošanās. Dragī kungs, dodu jums vārdu jūsu ievadu uzrunai. Paldies priekšsarētāji, godātie ekonomikas un monetārā komitejas locekļi, paldies par šo pārsteigumu. Tiešām jūtos pagodināts ar šo plāksni. Tas ik tiešām ir bijis īsts pārsteigums man. Dāmas un kungi, man prieks atgriezties šeit Eiropas parlamentā. Man prieks, ka eh, esat izvēlējušies Eiro projektu un tās sasniegumu pēdējos 20 gados kā tematu mūsu šīs dienas diskusijai. Sākšu Eh, bezliekas kavēšanās eh, pašu būtību, apspriežot iekšējo un ārējo dimensiju Eirozonai. Pēc tam, balstoties uz to, ko esam jau sasnieguši, mūsu pienākums ir nodrošināt, ka visi iegūmi no eiro eh, tiek pilnībā arī realizēti. Eiro tika ie, izveidots, lai padziļinātu iekšējo tirgu un nodrošinātu tā integritāti. Ar to turpināja Eiropas projektu, samazinot starp eh, valstu šķēršļus, izveidojot kopīgu politiku. Sekojot tam garam, kas jau tika iekļauts Šūman deklarācijā 1950. gadā. Eiropas veidošana ar konkrētu sasniegumu uh, starpniecību. Tā rezultātā mūsu ekonomikas ir integrētas tik lielā mērā, kas savulaik nebija pat iedomājams. Eiro tika izveidota kā uzticama un stabila valūta. Un eh, valūta arī nodrošināja divus desmitgadus eh, cenu stabilitāti, stiprinot cilvēku uzticēšanos eh, saviem uzkrājumiem. Stabilas cenas veicināja arī investīcijas un jaunu darbu vietu izveidi. Šodien ir par 20 miljoniem vairāk iedzīvotāju Eiropā, eh, kas eh, strādā, salīdzinot ar laiku pirms 20 gadiem, tajās valstīs, kas veido Eirozonu. Kopš eiro izveidas līdzdalība darba tirgu ir palielinājusies no 59 līdz 67 procentiem, kas ir augstākais līmenis, kāds jebkad ir bijis. Divas desmitgadus, eh, kurās eiro ir pastāvējis, ir bijuši izcils. Pirmā desmitgada bija 30 gadu eh, makroekonomiskās stabilitātes, eh, jeb tā saucamās lielās mērenības perioda kulminācija. Uh, Inflācija bija tuvu diviem procentiem, ECB nodrošināja cenu stabilitāti galvenokārt eh, veicot korekcijas savās procentu likmēs. Otrā desmitgada nāca ar lielāko ekonomisko un finanšu krīzi kopš lielās depresijas. Tā kā man bija iespēja parlamenta plenārsesijā pirms divām nedēļām jau detalizēti to analizēt, Mums krīzes rezultātā bija nepieciešams ieviest jaunus instrumentus, lai eh, stabilizētu Eirozonas ekonomiku. Pateicoties kolektīvajiem centieniem no visiem Eiropas iedzīvotājiem, Eirozonai izdevās iziet no krīzes. Viņa un viņa pārstāvju apņemšanās bija taustāma 22 ceturkšņi secīgi viens pēc otrā ar izaugsmi. Bezdarbs līmenis zemākais kopš 2008. gada oktobra. Algu līmenis ceļas. Tomēr pēdējo dažu mēnešu laikā jauna informācija liecina, ka e, rezultāti vairs nav tik pozitīvi, samazinoties ārējiem pieprasījumam un dažiem atsevišķiem faktoriem. Neskaidrība ir īpaši saistībā ar ģeopolitiskiem faktoriem un protekcionisma draudi ir e, viens no e, faktoriem, kas bremzē attīstību. Vienlaicīgi labvēlīga dinamika darba tirgo un e, algu līmeņa celšanās palīdzēs uzlabot arī inflācijas situāciju. Tādējādi notiek inflācijas konverģence uz līmenim, kas ir zem 2%, bet tūtam vidējā termiņā. Ievērēja monetāras politikas stimuli ir joprojām nepieciešami, lai atbalstītu ja, eh, eh, attiec, eh, lai atbalstītu nominālās inflācijas spiedienu. Tas tiek nodrošināts attiecībā uz galvenajām ECB procentu likmēm. Iegūto, iegādāto aktīvu tālākas investīcijas un citi pasākumi. Katrā ziņā ECB padome turpinās e, izmantot visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija virzās uz nosprausto mērķi un dara to ilgspējīgi. ieguvumi no eiro valūtas neaprobežojas ar iekšējo eirozonas dimensiju. Būt vienotiem kopā ekonomikas un monetārajā savienībā ļāva mums saglabāt suverenitāti, kas savādāk būtu zudusi atsevišķajām valstīm ļoti integrētajā pasaules ekonomikā kā jau tās radīšanas laikā tika prognozēts, eiro simbolizē Eiropas kontinenta vienotību, kas tādējādi ir labāk spējīgs īstenot ietekmi globālajā līmenī. Mūsu kopā būšana ekonomikas un monetārajā savienībā sniedz mums lielāku ietekmi starptautiskajā līmenī un stiprina mūsu spēju ietekmēt ekonomiskās attiecības. To ir sacījis Žaks Delors savā slavenajā nu jau eh, Delora ziņojumā. Pēdējos 20 gados eiro ir kļuvusi par otro svarīgāko valūtu starptautiskajā sistēmā. Kaut kur starp 20 un 40 procentiem ārvalstu rezervju eh, valūtas maiņu transakciju, starptautisko parādu un starptautisko tirdzniecības darījumu notiek eiro valūtām. Vairāk kā 50 valstis vai teritorijas izmanto šo valūtu vai saista savu valūtu ar eiro. Šāda globālā situācija sniedz iegūmus. Pirmkārt, samazinās uh, transakciju izmaksas starptautiskā līmenī, padarot eirozonas firmas konkurētspējīgākas. Tāpat tas palielina likviditāti finanšu tirgiem eirozonā ļaujot vietējiem un starptautiskajiem investoriem efektīvāk eh, sadalīt resursus. Tāpat samazinās eh, globālās izmaksas eh, aizņēmējiem kapitāla tirgu, tā, skaitās, tā skaitā finanšu iestādēm un publiskām iestādēm, kā arī firmām un mājasaimniecībām un nodokļu maksātājiem. Protams, ka eiro startautiskā loma nāk ar saviem izaicinājumiem, piemēram, lielākā pakļautība eh, globālajiem procesiem un potenciālām izmaiņām eh, monetāras politikas eh, pārneses mehānismos. Ietekmiet tālāk par monetāro jomu. Pasaulē, kur ir dziļi sasaistīta finanšu Um, sasaistīt finanšu procesu. Mēs varam daudz efektīvāk uh, popularizēt Eiropas intereses, runājot vienoti. Eirozonas balss tik tiešām ir bijusi izšķiroša, stiprinot starptautisko finanšu regulatīvo ietvaru pēc globālās finanšu krīzes. Šodien vienotais uh, uzraudzības mehānisms ir lielākais banku uzraugs globālajā līmenī, kurš sekmīgi veido starptautisko uzraudzības ietvaru. Kopš globālās finanšu un eirozonas parādu krīzes eiros starptautiskā loma pamazām gan ir mazinājusies. Kaut arī tās svarīgums, kā svarīgai valūtai, starptautiskiem darījumiem ir saglabājusies, bet tās loma starptautiskos parādu tirgos ir gājusi mazumā. Šāds samazinājums ir simptoms ekonomikas un monetārās uh, savienības uh, struktūrā, ko parādīja krīze. Ir jāuzlabo noturība eh, pret šādu eroziju. Stabilitāte, finanšu parādi, likviditāte - tie ir svarīgākie faktori jebkurai starptautiskai valūtai. Eiropas politikas veidotāji tagad daudz ciešāk seko tam, ko pēdējos mēnešos redzam, lai uh, eiro uzņemtos svarīgāku lomu. 2018. gada decembrī Eiro samits aicināja virzīt eh, darbu uz priekšu šo mēģi sasniegšanai. Eiro statotisko lomu atbalsta eh, Eirozonā īstenotas eh, drošas politikas un padziļināta ekonomikas un monetārā savienība. Tam ir nepieciešami tālāki centieni dziļākas integrācijas virzienā. Pēdējie 20 gadi bez šaubām ir parādījuši to, cik izaicinājumiem pilns un uh, apdraudēts var būt uh, laiks. Tas parādās gan Eirozonā, gan ārpus tās. Šie gadi ir parādījuši arī to, ka šādi izaicinājumi ir labāk risinām kopā. Lai pilnībā varētu realizēt eiro iegūmus. Mums ir nepieciešams tas pats, kas savulaik padarīja eiro par realitāti 1999. gadā. Respektīvi, no vienas puses mums ir nepieciešams nacionāls reformas, lai veicinātu ilgspējīgu ekonomisko konverģenci. Jebkurā monetārā sistēmā augstāks izaugsmas potenciāls var tikt sasniegts tikai un vienīgi ar nepārtrauktiem reformu centieniem konverģences procesi kas pamatā balstās uz struktūrāliem faktoriem. Šīs ir at, eh, dalību valstu atbildība. No otras puses, ar Eiropa var veicināt šādas reformu centienus. Mūsu kopā būšana veido unikālu konkurences iegūmu priekšrocību, un mums tas ir jāizmanto. Pirmkārt, mēs varam balstīties uz sinerģijām starp ekonomikas un monetāro savienību un vienoto tirgu. Vienotais tirgus ir tiešām viens no spēcīgākajiem instrumentiem, kas mums ir, lai varētu palielināt produktivitāti. Patiesa kapitāla tirgus savienība ne tikai diversificēs un atvieglos piekļuvi finansējumam firmām un mājasarniecībām, tādējādi veicinot arī inovāciju bet arī ļaus diversificēt riskus un tādējādi kompensēs īslaicīgus aktivitātes samazinājuma periodus, tā sauktos privātos riska dalīšanas pasākums, nostiprinot ekonomikas un monetārās savienības noturību. Otrakārt, ir svarīgi pabeigt tos projektus, kurus uzsākām krīzes laikā, respektīvi Banku Savienību, kopā ar Kapitāla tirgus Savienību pabeigta banku savienība nodrošinātu privātu risku sadalīšanu, kas šobrīd pietrūkst Eirozonā, salīdzinot ar situāciju ASV. Privāta riska sadalīšanai papildus ir nepieciešams atbalsts no citām politikām. Tādējādi mums ir nepieciešams atjaunot uzticēšanos mūsu ekonomikas un fiskālajiem ietvaram, padarot to efektīvāku, nodrošinot labāku, drošāku politiku īstenošanu nacionālajā līmenī. Šos pasākums var tālāk atbalstīt arī Eiropas līmenī ar neseno lēmumu uzsākt konverģences un konkurētspējas instrumentu īstenošanu Eirozonā. Nākotnes ciklisko krīžu risināšanai ir nepieciešami divi aizsardzības līmeņi pret e, satricinājumiem. Uh, viens puses privātai finanšu sistēmai un publiskas eh, preciklisks atbalsta instruments nacionālā un starptautiskā līmenī. Un tiem ir savstarpēji jāmiedarbojas efektīvā veidā. Šādu reformu īstenošana nav nekas ideālistisks vai utopisks, ja mēs strādāsim kopā. Eiropas samitā decembrī valstu līderi atjaunoja savu apņemšanos stiprināt ekonomikas un monetāro savienību. Ja mēs vēlamies pilnībā realizēt eiro iegūmus, mums ir šīs saistības jāpārvērš konkrētās politikas rīcībās. Priekšsarētāji kungs, godātie deputāti, ekonomikas un monetāro lietu komitejā vairāk kārt izmantoju savā uzrunā vārdu kopā. Tā kā šī ir pēdējā reize, kad esam kopā šajā sasaukumā, ļaujiet man jums personīgi ko sacīt. Vēlos pateikties jums visiem par to lomu, ko šī komiteja ir spēlējusi pēdējo gadu laikā. Mana pirmā uzklausīšana šeit. Es atceros, ka tas bija mans pirmais pasākums demokrātiskās atbildības un kontrolas jomā ar Eiropas parlamentu. Esmu ļoti pateicīgs par to. Pēc tam sekoja daudz šādu uzklausīšanu. Jūs nodrošinājāt, ka ECB ir atbildīga un tādējādi var būt leģitīmi neatkarīga, īstenojot savu monetāro politiku. Esmu arī pateicīgs par atbalstu, ko šī komiteja vienmēr ir sniegusi ECB rīcībai. Patiesu atbalstu, jo tas balstījās uz Eiropas pilsoņu uh, balsīm un svarīgu atbalstu, kas palīdzēja ECB cauri ļoti grūtiem laikiem pēdējos gados. Kā līdz likumdevējiem, jūsu loma bija arī ļoti svarīga svarīgu reformu īstenošanā, kas turpināja stiprināt mūsu savienību. Šī komiteja un Eiropas parlaments kopumā manā pieredzē ir ļoti rūpīgi sekojas Eiropas iedzīvotāju prasībām Un tikai šādā veidā var tikt stiprināta uzticēšanās Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, tādējādi padarot par iespējamu efektīvākas un tuvākas savienības izveidi. Kā jau es esmu sacījis iepriekš, iedzīvotāji prasa, un parlaments var palīdzēt nodrošināt aizvien ideālāku savienību, kas turpmāk turpinās eh, nodrošināt fizisku drošību, vienlaicīgi veicinot atvērtas demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanu. Paldies par uzmanību. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much. Liels paldies par jūsu laipnajiem vārdiem um, mūsu komitejas un parlamenta adrese. Un tagad uzklausīsim deputātus. Vispirms Markus Ferbers. Paldies. Uh, ar jūsu atļauju prezidenta Dragi runāšu vācu valodā. Kā ETP uh, grupas vārdā vēlos jums sirsnīgi pateikties par to, ka jūs vienmēr tik atklāti. Jā, nu tā, tā tad uh, vēlreiz atkārtoju, kad jūs uzlikāt austiņas, tā tad sirsnīgi pateicos jums ETP grupas vārdā par uh, to, ka jūs vienmēr atklāti ar mūs runājāt un ka mums bija iespēja regulāri uh, apmainīties viedokļiem ne tikai šeit, bet arī Frankfurte un citviet, kur uh, šādas iespējas bija, mēs to augstu vērtējam. Un tas ir arī uh, piemērs uh, jūsu pēctečiem. Gribēju tātad jautāt tagad, Eiropas komisija ir publicējusi paziņojumu par uh, to, ka tā vēlas stiprināt eiro starptautisko lomu arī kā rezerves valūtai un vai uh, runājot par uh, naudas politiku, Vai jūs saskatāt, ka problēmu, ka ASV centrālā banka ka īsteno stingrāku monetāro politiku nekā Eiropas centrālā banka, un vai šeit mēs nesaskarsimies ar ārējo spiedienu? Otrkārt. Uh, Tā tad uh, mēs īstenojam kontroli, revizijas palāta īsteno kontroli par uh, līdzekļu uh, izmantošanu un pārvaldību, ko īstenotāji skaita ECB un jūs esat atbildīgi arī par uzraudzības mehānismu, kas sākotnēji nebija jūsu uh, uzdevums un netiek sniegti atbilstoši dokumenti revīzijas palātai, lai tā varētu īstenot kontroli. Es gribētu zināt, kādēļ jūs nesadarbojaties pietiekami ar revīzijas palātu. Paldies! Uh, thank you. Uh... Paldies! Jūs uzdevāt divus jautājumus. Pirmkārt, kā uh, kā uh, stiprināt starptautiskā loma eiro ietekmētu monetāro politiku. Protams, mums tik tālu vēl jānonāk un jājautā arī, kādēļ šī internacionālā nozīme nav tik liela, kā mēs varētu sagaidīt, uh, rukojo, lukojoties uz eirozonas ekonomikas uh, apjomiem. Tātad mums ir jāpabeidz ekonomiskās un banku savienības izveide. Uh, un uh, tad mūsu uh, ap, ekonomikas apjoms ir salīdzinošs ar ASV, un tad arī mūsu ietekme būs tikpat liela eiro kā ASV dolāram. Būtībā es, mēs uzskatu, ka nav uh, saiknes starp monetāro politiku un starp valūtu starptautisko uh, lomu. Uh, bet tāpat laikā ir jāņem vērā to, ka citas jurisdikcijas mēs ietekmējam un arī tās mūs ietekmē. Un šādā scenārijā šī ietekme varētu pastiprināties. Nu, Mēs neuzskatu, ka mums būtu pārāk vaļīga monetārā politika. ASV e šādu kvalitatīvā stimulēšana, kvantitatīvā stimulēšanas politiku sākā ilgu laiku pirms mums, un tā kā šie ekonomiskie cikli ir atšķirīgi, tad nevaram tieši salīdzināt, cik uh, šī monetārā politika ir uh, labvēlīga vai nē. Tāda ir atbildes pirmo jautājumu. Otrs jautājums par Eiropas revīzijas palātu. Nu, Eh, pamata nostādne ir tāda, ka mēs sadarbojamies, tāds ir mūsu pienākums. Mēs esam iesnieguši 500 dokumentus pēc viņu pieprasījuma, 6000 lapušu apmērā, 38 sanāksmes un telekonferences mums ir notikušas ar eh, revīzijas palātu, eh, respektējot šo abu iestāžu mandātus. Līgumā ir noteikts, ka Eiropas revīzijas palātas uzdevums ir uh, izvērtēt ECB pārvaldības efektivitāti. Un uh, šo mandātu likumdevējs ir noteicis, lai garantētu ECB neatkarību. Turklāt 2017. gadā komisija piekrita eh, mūsu interpretācijai par ECB statusiem un SSM regulu. Tā kā mēs eh, tiešām esam gatavi sadarboties, bet mūsu mandāta ietvaros. Paldies, Pērvanš Beres. Es un D grupas vārdā paldies priekšsēdētāju sociālistu un demokrātu grupas vārdā vēlos jums pateikties par ļoti labo sadarbību, kas mums ir izveidojusies ar Eiropas centrālo banku Eiropas parlamentā jūsu prezidentūras laikā. Uh, ja pirmajā uzklausīšanas reizē, kad jūs kandidējāt uz uh, bankas priekšsēdētāju amatu, es jums uh, jūs iztaujāju ļoti dedzīgi un mani kolēģi teica, ka jūs ļoti labi pārzināt finanšu tiku, tirgu darbību un jūs būsiet izcils ECB prezidents un tā tas tiešām ir noticis un to es jūs apsveicu. Vispirms gribēju jums jautāt, kā jūs vērtējat budžeta politikas ietekmu situāciju. Rodas iespējas, ka eirozonas eh, darbību ievērojami ietekmē tas, ka eh, nepietiekam augstu tiek eh, vērtēta budžeta politikas ietekme. Kas, jūsuprāt, šeit būtu jāmaina? Gribu teikt arī, ka šī debašu atsākšana par uh, eiro starptautisko lomu, daži to, uh, nu, pasniedz kā tādu kā atkāpšanās uh, ceļu jo eh, š, tieši tādēļ, ka nav pabeigta kapitāla tirgus savienība, banku savienība, ka tieši tādēļ e, eiro nevar spēlēt savu lomu, un to cerāms padomēs eh, dalību valstis būs sapratušas. Atbild uz pirmo jautājumu. Kāda monetārā politika. Uh, uh, nu, kādai tā jābūt, tai ir mūsu pasaules daļā jāizvēlā, jāizvairās no fiskālās dominances, jo pretējā gadījumā centrālā banka zaudē neatkarību un uzticamību. Ir uh, pagātnē bijis vairāk kārt tā, bet tas uh, nav noticis Eirozonā. Tātad, ka fiskālā dominance ir ievērami ietekmējusi centrālo banku darbību. Un var arī apgalvot, ka šīs bankas zaudēja savu neatkarību, un tas arī um, noveda pie tā, ka bija augsta inflācija un augsts bezdarbs. Un mums ir pirmkārt jādomā par to, uh, Otrakārt, vai varam uzlabot, nē, es vēl neliela atkāpe. Ir liela atšķirība starp fiskālo politiku un monetāro politiku, runājot par integrāciju. Monetārās politikas jomā mēs esam pārgājuši no 80. gadiem, kad integrāciju un koordināciju nodrošināja noteikumi Tātad tā bija sistēma, kas balstījās uz noteikumiem. Mēs secinājām, ka šī sistēma nedarbojas pietiekam labi, un eiro dibinātāji pārgāja uz uh, tādu uh, integrāciju monetāro politiku, kas balstās uz institūcijām. Un uh, tas nenotika vienā dienā, šī uh, uz noteikumiem balstītā sistēma uh, Uh, pastāvēja 20 gadus. Pārējos institucionālo sistēmu vēl nav pabeigta, mēs vēl balstāmies uz noteikumiem. Protams, ir modē ļoti kritizēt visus šos noteikumus, bet tie ir bijuši ļoti liederīgi. Mēs varam tikai iedomāties, ka deficīts un valsts parāds būtu attīstījušies, ja šādu noteikumu nebūtu bijis. Protams, šos noteikumus var uzlabot un uh, mēs noteikti tuvāko mēnešu laikā un uh, turpmāko gadu laikā piedzīvosim šādus uzlabojumus. Un galu galā uh, labākas koordinācijas formas būtu tāds, kas balstītos uz institūcijām. Tālāk par Eiro starptautisko lomu tas tiešām mums liek domāt par to, kas notiek jurisdikcijās, kur uh, valūtā ir liela starptautiska nozīme, piemēram, ASV dolāra gadījumā. Ir labi, ja uh, Tātad ir uh, viena valsts, viens budžets, uh, kapitālu savienība un banku savienība. Mēs neesam viena valsts. Un mums ir jāvirzās uz priekšu, lai uzlabotu šo monetāro zonu, jo tā nav optimālā o, o, valūtas vai monetārā zona. Šeit ir daudzi vājie punkti, to esam piedzīvojuši krīzes laikā un pakāpeniski. Uh, un uh, saskaņojot ar uh, politisko attīstību uh, dalību, atsevišķās dalībvalstīs, mēs ejam šajā virzienā. Tagad bērns Lūke. Dragie kungs, vēlos jums arī pateikties par laipnajiem vārdiem, ko veltījāt mūsu komitejai. Kaut arī varu teikt, ka nevarat ar mani rēķināties, ka es piedalīšos uh, darbā pie eiro zonas uh, pabeigšanas. Un uh, es arī neuzskatu, ka eiro ir piemērota valūta Eirozonai un Eiropas Savienībai kopumā, un es uzskatu, ka ECB pārkāp savas pilnvaras. To jūs zinat bet es zinu, ka jūs, es uzskatu, ka jūs esat labs cīnītājs, bet cīnāties par eh, nepareiziem mērķiem. Tas, eh, kā notiek eh, monetārais dialogs, ir kaut kas, nu, viens no maniem labākajiem piedzīvojumiem, ja varētu teikt, šajā parlamentā balstās uz argumentiem. Tas ir kā Eh, piemērs, eh, un eh, jūsu nopelns ir tas, ka šāda viedokļa apmaiņa ir bijusi iespējama. Es gribētu uzdot jā, divus jautājumus. Tātad vispirms par konjunktūras situācijas vērtējumu. Es jūs samazināt PSPP instrumenti izmantošanu un jāpāriet uz eh, citām metodēm, bet vai eh, ja šis instruments paliktu spēkā, tad iepirkumu apjomi varētu atkal palielināties šajā gadā, lai uh, pa, uh, stiprinātu stimulējumu un pie kādiem nosacījumiem tas varētu notikt. Otrs jautājums ir par tematu. Uh, par ko esam daudzkārt diskutējuši. Jums noteikti ir zināms, ka uh, profesori Fusts un Zins ir veikuši pētījumu, norādot, ka nacionālām centrālām bankām uh, varētu draudēt maksāt nespēju attiecībā uh, ar attiecībās ar ECB, ja kādai valstī drauda uh, maksāt nespēju, notiek kapitāla aizplūde. Un uh, jums uh, tad ir jāspēlē centrālā loma. Vai jūs varat to apstiprināt, vai arī varat uh, izslēgt, ka kāda nacionāla centrālā banka šādā scenārijā Eh, Eiropas centrālā banku sistēmas ietvaros var kļūt maksāt nespējīga. Thank you, thank you. Thank Paldies par uh, jūsu pateicības vārdiem. To es, es augstu vērtēju, jo jūs esat kāds, kuram ir ļoti atšķirīgs viedoklis nekā tas, ko es aizstāvu. Es gribēju vispirms uh, pieskarties punktām par mūsu mandātu. Tas ir saistīts ar turpmāko atbildi. Tā tad var būt šaubas par to, vai mēs rīkojamies mandāta ietvaros vai nē. Uh, bet Eiropas augstākā tiesa ir atzinusi, ka mēs darbojamies savu mandātu ietvaros un ka mūsu izmantotie instrumenti ietilpst šajā rīku klāstā, ko mēs drīkstam izmantot, un mēs to darīsim arī turpmāk. Un tagad atbildi kā tāda, kā jau es teicu, mums ir vairāki instrumenti, uh, ieteikumi attiecībā uz uh, procentu likmēm, kas ir uh, saistīts ar situāciju. Uh, tāpat mēs va, uh, šobrīd stabilizējam uh, ECB bilanci, mēs vairs uh, nepērkam lielos apjomos, bet mēs iepērkam obligācijas, lai stabilizētu bilanci, ja uh, Uh, noteiktas obligācijas uh, sasniedz uh, atmaksas termiņu. Un, protams, ja kaut kas noiet pavisam greizi, tad mēs varam atkal izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, arī jūsu pieminēto. Nav nekas, kas mums liec to darīt. Eh, vienīgais jautājums ir, eh, kādos apstākļos to mēs darīsim. Un, eh, ja ir kāda ārkārtas situācija šobrīd, mēs neuzskatām, ka ir reāla varbūtība, ka, šās, ka šāds scenārijs realizēsies. Otrs punkts. Kas notiks, jā. Ja Nu, es nevēlētos spekulēt par šādām ārkārtas situācijām, kas varētu rasties nākotnē, bet daži vārdi par bažām, kas izskanēja jūsu jautājumā par to, ka pieauga otrā mērķa bilances. Jau esam citreiz par to diskutējuši, bet tātad galvenais faktors kas veicina otrā mērķa bilanču pieaugumu, ir mūsu monetārās politikas īstenošanas decentralizācija. Būtībā tas ir atkarīgs no mūsu monetārās politikas kvantitatīvās stimulēšanas un uh, ja, vērtspapīra iepirkuma programmas. Un tā kā uh, šie darījumi notiek pāri robežām, tas var ietekmēt O-targetu bilances. Un uh, šis pieaugums Uh, nu, atspoguļo vairumā gadījumu mūsu monetāro politiku. Mēs, protams, uz, sekojam tā, kādas ir uh, novirzes šajā uh, Uh, target 2 pieauguma procesā, bet uh, šie pieaugumi atsevišķās valstīs ir bijuši un pēc tam atkal ir noticis samazinājums. Un tādēļ uh, ir grūti noteikt, vai šīs bilances atspoguļo kapitāla plūsmas tendences Protams, kopumā monetārā savienībā ir valstis, kurās ir deficīts un valstis, kurās ir pārpalikums, un ja mēs palūkojamies uz ASV, kas ir daudz attīstītāka monetārā savienība, šāda situācija ir pastāvējusi simtiem gadu, nu jau no paša pastāvēšanas sākuma, un monetārā savienība darbojas veiksmīgi Tātad galvenais punkts, kaut arī mums ir dažāds skatījums, tātad ir mm, nevis uzdot jautājumu, vai valsts vai banka var kļūt maksāt nespējīgi, bet jautājums ir tāds, vai maksājuma sistēma šajā monetārā savienībā darbojas efektīvi, un atbilde ir jā. Thank you, uh, Caroline Lielas paldies! Nākamā izteiksies Karolīna Nagdegala. Lielas paldies priekšēdētāji, paldies arī priekšēdētājiem Dragī, ka viņš ir mūsu vidū. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecās uz eh, jauno ekonomikas prognozi, kas eh, parādījās visur eh, laikrakstos pagājušajā nedēļā. Un jūs pieminējāt, ka tirdzniecība ir palēninājusies un To ietekmē gan protekcionisms, gan Brexits, gan arī Trumpa administrācija. Tas savukārt varētu ietekmēt eh, globālo ekonomisko izaugsmi. Vai jūs varētu pārliecināt parlamentu, ka ECB varēs nodrošināt eh, visus vajadzīgos manevrus gadījumā, ja uh, ekonomika palēninātos? Otrs jautājums ir daudz tehniskāks. Tas attiecas uz benchmarks. ECB nodrošina uh, Eh, sekretariātām um, eh, informāciju, un es arī priecājos, ka darba grupā ir panākusi labu progresu, un ka ir eh, pārskatīti šie jaunie mērķi, ja benchmarks. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par pāreju uz Estāru, šī, šī jaunie benchmarks, ko nodrošina ECB, un es gribētu arī zināt, vai jūsuprāt tirgus dalībnieki izmantos eh, šos jaunos mēķus. Otrais jautājums attiecas uz Eiribor. Tagad eh, tas eh, tiks pārveidots par tādu kā hibrīda versiju un mm, tas daļai arī balstīsies uz subjektīviem paneļiem. Uh, Mēs redzam, ka e, šeit parādās grūtības pilnībā piedalīties e, šajā Eiribor rādītājā. Vai jūs uzskatāt, ka mēs varētu atrast tādu pastāvīgāku risinājumu, kas balstītos pilnībā uz datiem? As you, as said... Kā jau jūs norādījāt, iepriekšējā valdes sanāksmē tika atzīts, ka um, risks attiecībā uz sirdniecību ir samazinājies, un mēs redzam, ka pastāv dažādi iemesli tam, ka e, ekonomika palēninās, un jūs, protams, pieminējāt vairākus iemeslus, kāpēc tā varētu būt. Pirms e, pievērsīšos tam, kā mēs varētu rēģēt no politikas aspekta, vēlos norādīt, ka diskusijās tika minēts galvenais faktors, kas mums ir jāņem vērā, un te ir runa par uh, šiem mm, dažādajiem ģeopolitiskajiem apstākļiem, piemēram, protekcionisms. Daudzi padomas locekļi skaidri norādīja, ka, ja pēkšņi nodrošināsies skaidrība un miers, parādīsies eh, tādas daudz labākas attiecības starp ASV un Ķīnu, tad eh, daudz kas no šiem cēloņiem pazudīs. Protams, ka ļoti daudz kas saistās arī ar neskaidrību Brexitā sarunās. Lielākajai daļai eirozonas tas pat nevarētu radīt pārāk lielas problēmas. Protams, šeit atkāpjos un saku, ka dažām valstīm šīs problēmas varētu būt daudz lielākas, un to risks ir daudz lielāks. Es vēlētos norādīt, ka šīs vērtības ķēdes Eiropas Savienībā ir ļoti grūti um, atklāts. Tātad ir daudz dažādu vietēju apstākļu, kāpēc eh, rodas problēmas. Bet ir jāņem vērā tas, ka visas šīs sarunas ir ievilkušās, un tas eh, šo neskaidrību tikai palielina. Un, protams, ir jāņem vērā arī politiskā attīstība Eirozonā, eh, jāņem vērā tas, ka ekonomika palēninās Ķīnā, un vajadzētu nodrošināt, lai valdības veiktu attiecīgus pasākumus. Mēs esam arī pārliecināti, ka valdības uh, rēģēs pareizi. Tāpat arī fiskālā politikā SV ir jāņem vērā ļoti daudz dažādu faktoru. Un uh, no politiskā viedokļa mūsu atbilde ir, ka mums ir šie instrumenti. Un īsnībā uh, šie instrumenti jau ir sākuši darboties. Tas notiek pateicoties šīm pastiprinātajām vadlīnijām, kas mums ir. Tas nozīmē, ka šīs likmes saglabāsies līdz pat vasarai. Un, jebkurā gadījumā, es vēlos vienkārši nolasīt. Mēs sagaidām, ka ECB likmes saglabāsies pašreizējā līmenī vismaz 2017. gada vasarā, un jebkurā gadījumā tas būs pietiekami ilgi, lai nodrošinātu uh, Eh, ilgtspējīgu inflācijas līmeni, kas būtu ap 2% vidējā termiņā. Bet, ja runa par reinvestīciju daļu, mēs turpinām reinvestēt pilnībā. Un uh, mēs varam arī konstatēt, ka šie iepirktie vērtspapīri eh, jebkurā gadījumā ļaus mums nodrošināt uh, atbilstošas uh, labvēlīgus likviditātes apstākļus. Un uh, mēs varēsim nodrošināt to, lai ekonomikā normalizētos. Tāpat arī mums ir jāņem vērā vispārējā investīciju situācija. Tad, kad mēs paziņojām, ka um, In fact, since then onward, if anything, interest rates went down. Ka neto aktīvu iepirkumi tiks apstādināti, un tas notika pagājušā gada jūlijā. Mēs arī redzējām, ka procentu likmes uh, kļuva um, vienmērīgākas, un gribētu teikt, ka tās novirzījās tā kā pa labi. Tas nozīmē, ka procentu uh, likmes visticamāk uh, samazināsies pat eh, vēl ātrāk nekā vasarā, un, protams, ka tā ir reakcija uz to, kas notiek attiecībā uz ekonomisko izaugsmi. Tas nozīmē, ka mums ir ne tikai šie instrumenti, bet šie instrumenti jau ir sākuši reaģēt uz eh, ekonomikas palēlināšanos. Par benchmarks. Kā jūs norādījāt, Eiribor administratori strādā pie šīs reformas, un uh, viņa mērķis ir nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības benchmarks regulai. Mēs redzēsim, kādi ir šo pūliņu rezultāti šī gada gaitā. Tagad vēlos norādīt, ka darba grupa vienlaicīgi izskata arī scenāriju, kur iespējams šis jaunais Eiribor nebūs atbilstošs. Mēs, protams, nevaram komentēt, cik eh, šāds scenārijs ir iespējams, bet mēs uzskatām, kā šāda iespēja ir jāanalizē. Tāpat arī ir jāidentificē potenciālie risinājumi, un par to ir atbildīga privātā nozare. Protams, ka ir jāiesaist arī atbild, atbildīgās iestādes FISMA un ESMA. Ja runa par terminēto likmi, ko varētu noteikt ECB, vēlos norādīt, ka ECB nevar noteikt atsaucas likmes. Un to nevar darīt eh, balstoties tikai uz eh, darījumu metodiku. Mums vienkārši ir pārāk maz darījumu un tas eh, nozīmē, ka ir vajadzīgi eksperts slēdzieni, lai izveidotu šīs līkumes, taču šie slēdzieni nenāk no ECB. Un Te ir arī jāņem vērā kredīti iestāžu aizņēmumu izmaksas pašreizējos tirgos apstākļos. Vienlaicīgi var arī parādīties konflikts. Iespējams, eh, interešu konflikts, ja šie ekspertu slēdzieni, ko izpildīs ECB, tiks um, interpretēti, ņemot vērā monetārās politikas stāvokli. Mums ir arī jāmeklē atbilstoši risinājumi, un uh, šeit uh, galvenos lēmumus varēs pieņemt tikai un vienīgi privātā nozare. Paldies tagad Filips Lamberts. Um, labdien, priekšādātāji! Mēs vienmēr priecāmies, ka jūs ierodaties pie mums un cerams, ka mēs tiksimies arī pēc jūsu mandāta beigām. Uh, Es esmu gatavs darboties arī nākamajā parlamentā. Mums ir bijušas eh, diskusijas jau vairākas reizes par šiem jautājumiem, un es priecājos par to, kā jūs prezentējāt eiro, norādot uz to, ka šeit ir jāapkopo suverenitāte. Gribu jums piekrist. Pirms eiro jums bija šīs divas sfīras - monetārā politika un budžeta politika, kas aptvēra vienu un to pašu geogrāfisko teritoriju, tātad dalībvalstis, jeb nācija valstis. Jeb mēs nolēmām atvēlkt šo monetāro politiku, bet te netiek izmantotas budžeta sfēras tādā pašā līmenī. Ir jādomā par lielāku viendabību valstī un Protams, ka monetārā politika nevienmēr būs piemērota visām valsts daļām. Tieši tāpēc ir vajadzīgi budžeta politikas instrumenti, lai nodrošinātu labāku līdzsvaru valstī. Un, ja tiek izmantota šī monetārā politika, neizmantojot budžeta politikas sviru, jūs zaudējat, eh, zinām, daļas suverenitātes šajā procesā. Es neuzskatu, ka Eiropas integrācijas process būtu suverenitātes zaudēšana, taču šajā gadījumā netiek eh, nodrošināta pietiekama darbība federācijas līmenī, tātad Eiropas Savienības līmenī. Un, protams, ka ir vajadzīgs risinājums šim sajukumam. Ir jānodrošina saskaņotībā dalībvalsts līmenī, tātad jums ir jāizstājas no eiro, kas visticamāk nav atbilstošais politiskais lēmums, vai arī tad ir jāizmanto federālais līmenis, tas būtu eirozonas budžets. Tas, protams, ir jādara kopā ar iespēju iekasēt nodokļus. Ir vajadzīga reāls nodokļu iestādes, kas ļautu iekasēt un tērēt nodokļus. Es, protams, arī respektēju to viedokļus, kas saka, ka ir pamazām jāatsakās no eiro. Es gribētu dzirdēt jūsu domas šajā jautājumā. Es neuzskatu, ka struktūra, kas balstās tikai uz likumiem, var patiešām darboties. It's not an easy question, but Šis nav vienkāršs jautājums. Pirmām kārtām paskatīsimies vispirms uz monetāro politiku. Paskatīsimies uz to, kas notika līdz Māstrihtas līgumam. Katra valsts apgalvoja, ka tai ir sava monetārā politika. Īsnībā lielākajai daļai valstu vispār nebija nekāda suverenitātes pār šo monetāro politiku. Jums ir taisnība, Vācijai bija. Citām valstīm bija vai nu jāpiesaista procentu likmes Vācijas likmēm, vai arī vajadzēja de devalvēt valūtu progresīvi. Un dažas valstis tad pavoja, ka tām ir suverenitāte monetārajā politikā. Bet pat tās, kas devalvē valūtu regulāri, uh, nevarēja lepoties ar suverenitāti. Nu, kas tad ir suverenitāte? Tā būtu preču stabilitāte un bezdarba kontrole, bet šīm valstīm klājās vēl sliktāk nekā tām, kas piesaistīja procentu likmes. Nu, ja mēs paskatāmies atpakaļ pirms 15, 20 gadiem, šī situācija tika pārvarēta, izveidojot ECB Un šeit eh, valstis, kurām pat nebija nekādas suverenitātes vai kas bija zaudējušas suverenitāti, tagad varēja atgūt šo suverenitāti un varēja atgūt arī ticamību. Nodokļu jomā šis pats progress tika uzskatīts par sarežģītāku, jo Šeit ir jāņem vērā budžeta lēmumi un to saistība ar politiku. Tāpat arī ir jāņem vērā parlamenta kontrola pār budžeta lēmumiem, ko uh, īstenot nacionālā līmenī. Protams, varētu teikt, ka parlamentārā kontrole netika izmantota tādā pašā līmenī kā monetārajā politikā pat pirms eiro, bet uh, Dažkārt eh, šeit ir atšķirības. Ņemot to vērā, tika izmantots eh, ceļš, eh, kur tiek galvenokārt izmantoti likumi. Šajā noteikumu sistēmā suverenitāte netiek zaudēta tad, kad noteikumi nav saistoši. Protams, ir brīži, ka šie noteikumi ir saistoši, bet ir brīži, ka tie nav saistoši. Un tas nozīmē, ka kopumā varētu teikt, ka valsts saglabās savu suverenitāti. Valstis zaudē savu suverenitāti tad, kad parādi ir pārāk augsti. Un tad, kad parādi ir pārāk augsti, tad nav vajadzīgi noteikumi, lai ierobežotu valstu suverenitāti. Tie ir tirgi. Tirgi pasaka valstīm, kas ir pieejams un kas nav, kas ir ticams un kas nav. Tas nozīmē, ka valsts zaudē savu suverenitāti un ticamību. Parādi kļūst tik augsti, ka katru politisko rīcību ir jāpārbauda tirgos. Un uh, cilvēki līdz ar to vairs nepiedalās uh, demokrātiskajos procesos. Tieši tāpēc arī ir jūtams tik liels sarūktinājums, bet uh, tā tas ir. Un uh, to ir radījuši šo valstu valdību pieņemtie politiskie lēmumi. Kāds ir likumu labums? Ja likumus ievēro, tie nodrošina konverģenci. Uh, Un tā ir otra suverenitātes puse. Monetārajā jomā nevar nodrošināt suverenitāti, ja e, jūsu valsts ekonomika regulāri e, pārkāp noteikumus, ja valsts netiek līdzi reformām, netiek e, nodrošināta konkurētspējam, plus vēl šai valstī ir augsti parādi. Suverenitātes uh, zaudēšanas iemesli, un šeit es nevaru jums piekrist, protams, ka tie saistās ar ietvaru, un iespējams arī šis aspekts, ka likumi tiek pārverzīti uz institūcijām, arī ir daļēji jārisina, taču ir jāņem vērā arī politika, un suverenitāte tiek zaudēta nepareizas politikas dēļ. Mums nav vajadzīgs Eirozonas budžets. Es domāju, ka Tā ir kombinācija. Savā ievadrunā Varbūt jūs varētu pavisam īsi atbildēt, saka priekšādātājs. Cerams, ka mēs atgūsim zaudēto laiku. Okay, I'm sure there will be other question on uh, EMU. Noteikti būs vēl jautājumi par uh, monetāro savienību, kas ļaus mums turpināt apspriesties par Eirozonas budžetu. Neredzēju, ko ir runātājs tagad monokungs. Priekšādātāji, dragie kungs. Es eh, arī vēlētos teikt, ka es ļoti augstu novērtēju monetāro dialogu šī mandāta laikā, bet esmu mazāk entuziasts attiecībā uz ECB paveikto un uh, par vienotās valūtas sasniegumiem pēdējo 20 gadu laikā. Sociāekonomiskie rezultāti manā valstī, Francijā, ir briesmīgi, un man šķiet, ka jūsu valstī Itālijā ir tāpat. Uh, Es gribēju runāt par ko citu. Pagājušā gada 14. decembrī Eirozonas samits nāca klajā vairākiem lēmumiem attiecībā uz uh, Eiropas monetārā fonda nākotni, un proti ir jāpārskata kolektīvās akcijas, kas uh, saistās ar valsts parādiem Eirozonā. Un te tiek noteikts minoritārā bloķēšana, tie būtu 25%, tā vietā, uh, lai noteiktu akcijas 33% eh, līmenī. Un eh, līdz ar to parādu restruktūrizācija varētu būt vienkāršāka. ECB vairs nevar uzturēt eh, parādus eirozonā, lai nebūtu tā, ka tai ir jābalso pāra parādu pārstruktūrēšanā. Un tas nozīmētu tiešu finansēšanu. ECB un eirozona pašlaik pārstāv 25% no uh, eirozonas parādiem. Vajadzētu pielikt punktu kvalitatīvajam īzīgam, un to eh, sagaida no šiem lēmumiem. Bet eh, pašlaik eh, tas tiek saistīts galvenokārt ar inflāciju Eirozonā. Mans otrais jautājums attiecas uz Monetāro Savienību, un tiek paredzēts, ka um, šo fondu varētu saistīt ar privātiem kreditoriem. Vai jūs neuzskatāt, ka tas varētu radīt paniku investoros, un līdz ar to tas varētu radīt pat prociklisku situāciju un maksājumu iesaldēšanu? Thank you. Um, is... Pirmais jautājums. Es domāju, ka atbilde ir nē. Mēs nolēmām pielikt punktu neto aktīvu iepirkumiem jūnijā, ne jau tāpēc, ka mēs mēģinātu šeit pārsniegt ierobežojumus, ko paši sev bijām noteikuši. Mēs esam šeit nodrošinājuši sev darbības tāpu, bet mūsu uh, lēmuma galvenais iemesls ir tas, ka šie uzkrājumi, ko jūs kā pats norādījāt, ir 25% no kopējiem valstu parādiem Eirozonā, ir tik liels, ka šie neto papildinājumi uzkrājumos e, radīja ar vien mazāku ietekmi. Uh, Mēs bijām pārliecināti, ka ar šiem uzkrājumiem mēs varētu turpināt nodrošināt vajadzīgos stimulus, jo tie ir vajadzīgi, lai inflācija tiktu konverģēta tā, kā mums tas ir vajadzīgs. Kopš jūnija esam konstatējuši, un es jau iepriekš norādīju, ka procentu likmes samazinās. Un uh, viss kļuva daudz uh, pozitīvāks. Tieši tāpēc mēs uzskatījām, ka lēmums nav uh, nodrošināt uh, monetāro savilkšanu, samazināšanu, un mums vajadzētu turpināt šo darbību. Otrs jautājums, ko jūs uzdevāt, attiecas uz Starpskā valodas fonda lomu. Atklāti sakot, nav nekāda mandāta, kas ļautu fondām vest sarunas ar valstīm. Noteikumi ir ļoti rūpīgi uzrakstīti, proti, ka fonds varētu šeit palīdzēt, darboties, un tas tiek darīts tieši jūsu minēto iemeslu dēļ augsti parādi šās valstīs ir problēma, bet ir arī skaidrs, ka mums ir jāņem vērā finansiālā stabilitāte. Mēs nevēlamies, lai zāles būtu sliktākas par slimību, un šie lielie uzkrājumi eh, eksistē jau vairāk kā 20 gadus. Tātad uh, Tas bija tāds ļoti piesardzīgs mēģinājums. Tur tika norādīts, ka starptautiskajam valūtas fondam varētu būt kāda loma, ja viss tiktu pārskatīts, bet es nedomāju, ka kāds tiešām uzskata, ka SVF varētu pilnībā uzsākt sarunas. SVF var būt konsultants sarunās, ja valsts programmas ietvarā uh, nolēmt, ka tai ir jāved sarunas par savu parādu. Paldies! Thank you, um, Danuta Hubner. Paldies, tālāk Danuta Hubner. Thank you, uh, chair. Uh, Mr. President, just one word of... Paldies, priekšsarētāji. Vēlējos uh, arī pateikties, uh, priekšsarētāji kungs, man šie dialogi ar jums vienmēr ir labs uh, avots zināšanām. Man ir divi jautājumi. Uh, Viens no tiem balstās uz jau pieminēto tematu attiecībā uz neto aktīvu iepirkšanas programmu un pārēj uz eh, reinvestīcijām. Jūs runājat par pamatojumu tam visam. Bet vai es pareizi saprotu, ka pašreizējā periodā jūs, kā ECB, sekojat dažādiem parametriem pieņemot lēmumu, kā tas bija tad, kad Eh, iepirkāt neto aktīvus programmas ietvaros, un tagad reinvestīciju posmā jūs skatāties uz citiem parametriem. Jeb tomēr eh, tas viss turpinās kā iepriekš, bet ar citu intensitāti. Un otrs jautājums, vai jūs jau šobrīd varat paskatīties atpakaļ uz visu šīs kvantitatīvās veicināšanas periodu un eh, runāt par kādiem pierādījumiem, tam, kā monetāras politikas pārneses mehānisms ir mainījies vai attīstījies šajā kvantitatīvās veicināšanas periodā. Paldies! Paldies! Kas saistīts ar neto aktīvu iepirkšanas programmas apturēšanu? Mēs stabilizējām esošo aktīvu uzkrājumu. Mēs nesamazinām pašu uzkrājumu. Kā jau es minēju, šeit runa par uh, instrumentu rotāciju. Šobrīd galvenais uh, instruments mūsu politikā ir prognozes, uh, vadlīnijas nākotnēji. Un uh, jautājums, ko cilvēki mums agrāk uzdeva pirms programmas beigām, ir, cik ilgi jūs turpināsiet atkārtot iegādāties uh, obligācijas, kas sasniedz savu termiņu, respektīvi, kurā brīdī jūs sāksiet maz, samazināt bilanci, kā to dara Fed Amerikā. Un atbilde bija tāda, lai mainītu šo apvārsni līdz pirmajam procentu likums pacelšanas brīdim, kas nozīmētu vismaz pēc vasaras, vai atkarībā no tā, e, kā ir nepieciešams turpināt šos pasākums. Tā kā mēs rotējām šos instrumentus. Par pierādījumiem, ko kvantitīvā veicināšana ir sniegusi krīzes mazināšanai, nu, tur pierādījumi netrūkst. Ja mēs ņemam eh, kā atsaucas punktu 2014. gada vidu līdz šim brīdim, ir daudz indikātoru, kas parāda, kāda ir eh, kvantitīvās veicināšanas eh, ietekme uz krīzes atrisināšanu. Procentu likmes, banka aizdevuma apmēri. Arī skaidri skaitļi, kas parāda, ka principā trīs gadu laikā no 2016. līdz 2019. gadam kvantitīvā veicināšana vien radīja 1,9% lielu izaugsmu un gan iztikpat lielu inflācijas pieaugumu šajā laika periodā, bet tā ir tāda kopsavilkuma statistika. Un es nepievērstāju tik lielu uzmanību jebkurš aspekts finanšu sistēmai, neaizmirsīsim uh, fragmentāciju, kad bija 2014. gadā, kad mēs pazeminājām aizvien vairāk procentu likmes un nebija reakcijas no banku uh, puses uh, pazeminot aizdevumu likums. Jā, dažās valstīs tas notika, citās nē, bija liela fragmentācija. Vienam te pašai korporācijai, kurai bija viena filiāle uh, vienā valstī, eh, citā eh, un otra citā valstī, viņi bija spiest maksāt atšķirīgas likmes eh, aizņemoties bankā. Pateicoties kvantitīvai veicināšanai un citām, citiem pasākumiem, kur īstenojām, tās viss ir kļuvis par tālām atmiņām. Paldies! Paldies, Polstanks! Paldies, priekšsarētāji, paldies, dragie kungs, vienmēr prieks jūs redzēt šeit atbildot uz mūsu jautājumiem, es to augstu vērtēju. Eirozonas noturība vienmēr ir debašu um, vērts jautājums. Vēlos runāt par privātu risku dalīšanu esmu vienmēr pārsteigts, ka Eirozonā tas joprojām ir ļoti ierobežotā apmērā. Progress kapitāla tirgus savienībā nav pārāk izcils. 3 no 13 priekšlikumiem tikai ir pieņemti. Ko jūs varat sacīt par eh, faktisko progresu kapitāla tirgus savienībā? Vai tas ir palīdzējis nostiprināt eirozonu? Otrs jautājums - ilgspējīgs finansējums. Berlīnē eh, tika runāts par to, kāda ir ECB loma ilgspējīgu finanšu sektorā. Mēs vēlamies šādas pārmaiņas. Nu, un ir nepieciešama uzraudzība, un ECB tur būtu vadošā loma. Arī šeit ir jārunā par noturību. Mums ir nepieciešama pārējai uz ilgspējīgu ekonomiku, ir jābūt aizsardzībai pret satricinājumiem, jāspēj reaģēt uz to. Vai jūsuprāt, klimata pārmaiņas, eh, riski un, un eh, politika šai jomā ir iekļautas eh, potenciālos izmaksu aprēķinos? Vai arī mūs sagaida bedrēm bagāts ceļš, mēģinot īstenot Parīzes vienošanās mērķus? The, um, it, it, I, I agree with you. The capital market union. Es piekrītu jums, Kapitāla tirgus savienība un Banku savienības pabeigšana būtu ļoti noderīga no risku eh, dalīšanas eh, viedokļa. Varbūt mazāk saistoši tas eh, būtu salīdzinot ar jautājumu par atsevišķu budžetu. Ja mēs redzam, kā tas notika ASV, ka ir iespējams absorbēt lielāku satricinājumu apmēru, privātajā sektorā finanšu tirgos, salīdzinot ar Eirozonu. Un daudz lielāku daļu no satricinājumiem absorbē nacionālajie budžeti Eirozonā, salīdzinot ar ASV un citām eh, valūtu teritorijām. Progress eh, attīstās lēni. Tomēr man liekas aizvien skaidrāk un nepieņemamāk ir eh, kļuvis tas, ka mēs nedrīkstam ne, nedarīt neko. Mums jāpieņem lēmumi, jāvērs uz priekšu. Gan Banka Savienības, gan Kapitāla tirgus Savienības jomā. Jā, ir viegli teikt, eh, ka ir politisks problēmas, un mums eh, centrāliem banķieriem, protams, jābūt pieticīgiem šajā jomā, jo šie ir svarīgi politiski lēmumi. Tomēr skaidra rīcība šeit ir virzīties uz priekšu, mazinot risku un sadalot riskus. Tas jādara vienlaicīgi. Un tad jāatrod, protams, piemērots temps. Decembra samitā, es teiktu, parādījās uh, vismaz vēlme virzīties priekšu, jau ir spērti pirmie soļi. Uh, ir piešķirts mandāts eh, padziļinātāk pētīt atsevišķus jautājumus, un tur bija apstājas progress uz gadu vai pat ilgāk. Jā, es gribētu virzīties straujāk, bet, manuprāt, eh, virzība notiek. Mums jācer par klimatu pārmaiņām. Kļūst aizvien skaidrāk tas, ka riski saistībā ar klimatu pārmaiņām kļūst aizvien acīm redzamāki. Un, kad salīdzinot ar laiku pirms kaut vai pieciem gadiem, kaut vai banku nozarē, apdrošināšanas nozarē, apdrošinātāji, es domāju, daudz vairāk apzinas, e, kāda riski ir saistībā ar klimatu pārmaiņām, salīdzinot ar laiku pirms 4-5 gadiem. Un tur, protams, uzraugiem būs sava loma. Bet teikt, ka tā būs viegla pārēja, to mēs nevaram. Tur ir jānotiek kultūras izmaiņām. Tā kā mums visiem jāstrādā šajā virzienā, es jums pilnībā eh, piekru, pie, piekrītu arī Koreja kungam eh, pa, viņa sacītajā runā. Paldies, Werners Langens! Paldies, priekšsarētāji! arī es vēlētos papildināt slavinošos vārdus, ko daži kolēģi sacīja. Jūs atvērtā dialogā esat pārvarējuši arī grūtus laikus, bieži saņēmāt asu kritiku, un šobrīd mēs varam runāt par eiro valūtas veiksmi. Atceros Grīnspena atvadu no ASV kongresā. Mēs toreiz ar ekonu komitejas vizīti bija, viņš sacīja, eiro valūta izgāzīsies. Un tagad mēs varam skaidri pateikt, ka tam tas nebija taisnība. Jūs e, pirms brīža sacījāt, ka mums ir jāmazina e, trūkumi, nacionāls reformas. Ja īsteno, man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, fiskālās politikas uh, uzticamība, tā tiek regulāri apšaubīta. Kādas papildu kompetences būtu jāuztic uh, val par valūtu atbildīgajam komisāram? jo visdrīzāk Eiropas finanšu ministra amats nebūs. Tas katrā ziņā neizriet no decembrī panāktās vienošanās. Otrakārt, ECB konstrukcija, vai tas arī iedaras e, reformu paketē? Katrā, dai, katrai dalību valstī ir vienas balss ECB nevis eh, balss sadalīts pēc ieguldītā kapitāla. Vai tur ir paredzēts kāds reformas, vai varat par to arī kaut ko sacīt? Un treškārt, saistībā ar eh, globālajām problēmām pēdējā laikā daudzi zinātnieki ir sacījuši, ka ir jāizvēlas vai, vai no nu to, ko Fed ASV dara, vai to, ko Japāna, kur, piemēram, nav nekāda ierobežojuma attiecībā uz aktīvu iepirkšanu no uzņēmiem. Kur, kur jūs redzat šo zelta vidusceļu priekšsēdētāju? Es atvainojos, es īsti nesapratu pirmo jautājumu. Ich will es kurz ergänzen. Die erste Frage. Jā, es vēlreiz precizēšu par uh, valūtu atbildīgais komisārs, vai viņam vajadzīga vēl kāda papildus kompetences joma, jo dalību valstis nav pietiekami e, efektīvi īstenojuši to, ko pašas ir solījuši. Thank you. The, um, on, uh, on the, um, the future, <laughs> you're asking me a question. I'm... Jūs uzdodat man tādu jautājumu, kurus pat īsti negribu atbildēt. Es sākšu ar otru jautājumu. Respektīvi, jūs jautājat, vai ECB ir jābūt daļai no šīs reforma paketes nākotnē? Tur es esmu subjektīvs vērtētājs, protams. Mēs esam apmierināti ar pašreizējo statūtu. Un ja mēs atvērsim šo statūtus eh, diskusijai, izmaiņām, tad darīsim to tikai diviem nosacījumiem. Pirmkārt, Eiropas Savienības tiesa konstatē darbību, kas eh, ir pretrunā statūtiem, vai ir konstatējis, ka ir iemesli šo statūtu aktualizēšanai, bet tā tas nav noticis. Otrakārt, ka ECB ne, nepilda mandātus Cerams, ka mēs nenonāksim arī šajā situācijā. Es nevaru izslēgt, ka kaut kas tāds var notikt nākotnē, bet šobrīd es teiktu, ka mēs esam diezgan tālu no tā, lai eh, atvērtu statūtus grozījumiem. Vismaz tādā apmērā, kā jūs ierosināja to. Eh, jūs runājat par valūtu atbildīgu komisāru. Kas tas ir par komisāru? Jo tika runāts eh, tulkojumā par eh, valūtu atbildes komisārs, un es nesapratu, kas tas tāds ir. Mēs eh, šobrīd esam tādā situācijā, ka paskaroties atpakaļ uz pēdējiem 20 gadiem un salīdzinam to, kā monetāros politikas integrācija ir notikusi ar to, kā ir notikusi fiskālās politikas īstenošana tad es domāju, visi būs viensprāts, ka pirmā uzrādīja labāks rezultāts nekā otrā. Un kā tad šāda institūcija varētu strādāt? Tas ir neatbildēts jautājums, liels jautājums. Daži no mums ir pārliecināti, ka šis ir tas punkts, kur mums ir jānonāk bet es nedomāju, ka kāds ir pilnībā pārliecināts par to, kā šādas institūcijas pārvaldība varētu darboties. Bet vēlos papildināt to ar vēl vienu lietu, kas arī ir būtiski. Paskaroties to, kā strādā Eirogrupa, apspriežot savstarpēji budžetus, pat budžeta plānus ar komisijas palīdzību un e, pasākumu pārbaudi kontroli iepriekš, ekspostu. Mēs nemaz neesam tik tālu Eirogrupā, kas varētu būt kāds embrijs šāda veida institūcijai. Nu, to es varu tikai šobrīd pateikt, tas ļoti plašs temats. Paldies! Thank you! Paldies! Pēters Simons. Godātais drāgī kungs, šai brīdī, ka mēs jau esam dzirdējuši daudz ko par uh, pagājušiem gadiem un krīzes pārvaldīšanu, nu es gribu pateikt arī savu vērtējumu un pārliecību. Ja ja tajos laikos jūs uh, nebūtu bijis uh, spējīgs uh, īstenot politiku, jo mm, galvaspilsētās ne visi darīja to, kas ir jādara, un bez jums šī, polit, šī valūta vairs nepastāvētu, un pateicos par to, ko jūs izdarījāt. Tālāk. Um, uh, tika runāts par alter, risinājumiem, kam nav alternatīvas, kā Banku Savienība, ja nevēlamies vienoto eiro zonas budžetu. Jāsaka, diemžēl pēdējo gadu laikā dalību valstu uzticība savstarpēji ir nevis pieaugusi, bet uh, mazinājusies. Un arī trūkst kopējās uh, noguldījumu uh, garantijas sistēmas, un tas attiecas tātad gan uz uzticību bankām, gan arī valstīm, kas aizstās stāv, vai no jūsu skatījuma būtu kādi risinājumi, kas vēl nav īstenoti, bet par ko jau ir eh, runāts, jo tātad kādi Uh, risinājumi, teiksim, parādu norakstīšana vai citi, nu, uh, at, nerunājot par uh, sankcijām, jo to jau kolēģis Langens ir vairāk kārt minējis, tātad kādus stimulus mēs varētu paredzēt šai sistēmā, lai stiprinātu savstarpēju uzticību un lai varētu spērt uh, nākamo soli uz priekšu. Thank you. I, I, I, I agree with you and I... Paldies, es jums um, piekrītu. Es esmu vairāk kārt jau teicis, ka uzticība un konverģence ir tie divi pīlāri, uz kuriem balstoties mēs virzamies uz priekšu, padziļinot uh, Uh, ekonomiskā monetāro savienību. Tātad konverģenci var um, nodrošināt uh, ekonomikas uh, strauju izaugsme un arī struktūrālās reformas. Ja nav uh, konverģences, nevar būt uzticības, ja valsts kļūst vājāka un vājāka ekonomiskā ziņā. Tā tad jādomā par abiem pīlāriem. Ja mēs uh, Eh, runājam tikai par politikas pasākumiem, tad uh, uzticību var iegūt vai atgūt, risinot eh, aktuālās uh, problēmas, kas apgrūtina mūsu virzību uz priekšu, piemēram, pagātnes mantojuma slikto parādu jautājums atsevišķos gadījumos. Uh, otrā, trešā līmeņa aktīvi citās valstīs, parādu apjoms vēl citās valstīs, uh, valsts parādi, kas parādās uh, banku bilancēs. Visi šīs problēmas ir jārisina, bet šeit ir jāsniedz arī atbalsts. Uh, izstrādājot uh, skaidri definētu uh, politisko ceļu un ir jābūt arī pienākumiem, saistībām, domājot par risku pārdali. Tātad šīm abām lietām jāiet roku rokā un jābūt arī konkrētām grafikam, kas jāievēro veicot pasākumus un arī jābūt ir, ierakstītiem konkrētiem skaitļiem. Tātad eh, nu, decembrā samits ir devis zināmu stimulu, ir uh, augstā uh, līmeņa darba grupa, kur strādā pie uh, garan, noguldījuma garantijas sistēmas. Un runājot par ECB, nu, mērķis šim procesam ir uh, tāda sistēma, kur ir kopīga atbildība starp uh, valstīm. Tas var, šādas mērķa sasniegšana var prasīt uh, ilgu laiku, bet tā tad ir uh, jābūt skaidram kopīgam mērķim, un tas uh, dod abām pusēm tādu enerģisku stimulu gan risku pārdalēji, gan uh, arī uh, uzticības veidošanai. Fulvio Martušello. Paldies, priekšsēdētāji. Dragi kungs, vēlējos uh, kā itālis jums pateikties jo jūsu dēļ mēs lepojamies ar to, ka esam itāļi. Mums, mūsu valstī nav pietiekami daudz uh, augsta līmeņa līderu un pateicos jums par šo godu un par to, ka esat mūs atbalstījuši visā šai procesā. Un tagad jautājumi pirmkārt par situāciju Itālijā. Itālijas centrālā banka un SVF ir uh, norādījuši, ka ekonomikas izaugsme ievērojami palēninās un uh, ir prognozēta tagad nevis 1%, bet 0,6%. To tad, tad uh, paziņojas ne tikai Itālijas centrālā banka, bet arī SVF un valsts parādu risks ir samazinājis iekšzemes pieprasījumu, un tādēļ ekonomikas izaugsme palēnināsies visticamāk. Šobrīd, šodien ministrs Savona parlamentā paziņoja, ka šī analīze balstās uz novecojušiem instrumentiem un ka viņš ir uh, ekonomikas profesors un uh, viņš uzskata, ka viss būs kārtībā un aicināja viņam uzticēties. Tātad jautājums, ko mums uh, sagaidīt šādā situācijā, ko varam prognozēt? Absolītās reformas nav īstenotas Kas jūs prāt tagad notiks? Otrs jautājums ir šī 500 eiro banknote, kas tās vairs netiks iespiestas pasākums ir vērsts, lai apkar, uz to, lai apkarotu noziedzību jautājums, vai tiks veiktas tagad pārbaudas, ja kāds cen, centīsies noguldīt bankā 500 uh, eiro banka notis, vai šeit būs kāda sadarbība ar bankām? Thank you. Thank you. Um... Yes. Es gribēju pateikt dažus vārdus par Itāliju. Protams, dialoga noslēgšana ar komisiju par budžetu bija labas ziņas, kā jūs redzat, spredi samazinājās nedaudz. Tātad viss, kas uh, veicina dialogu un noteikumu ievērošanu, sašaurina spredu un uzlabo finanšu apstākļus visiem ārējā vide vairs nebūs tik uh, pozitīva, kā tas ir bijis līdz šim, un Itālijas ekonomika uh, aug lēnāk nekā tas bija uh, pagātnē, arī lēnāk nekā bija prognozēts. Un tas ir noticis vairāk vai mazāk visās Eirozonas valstīs. Protams, šī tendence ir vairāk izteikta Itālijā. Arī tad, kad bija izaugsme citās valstīs, šis, šī izaugsme Itālijā bija mazāka. Uh, Vēl ir pāragri runāt par to, vai būs jāveic budžeta korekcijas, un arī nav pagaidām vēl pieejamas budžeta izpildes prognozes. Mums jāredz, kādi būs nodokļu ieņēmumi, un tādēļ ir pāragri šobrīd ko prognozēt. Tālāk ar 500 eiro banknotēm. Jūs uh, varbūt atceraties, ka 2016. gada 4. maijā bankas padome nolēma izslēgt uh, šīs denominācijas banknotes no eiro banknošu spektrā, un pagājušā gada beigās arī tika pārtraukts šo banknošu iespiešana un 26. janvārī tiek pārtraukta to laišana apgrozībā. Kādēļ jautā, šādi jautājumi rodas? Nu, tas viss ir tā tikai normāla situācija. Kas izmanto pārsvarā šīs banknotes? Ir viena eirozonas daļa, kur šīs banknotes ir ļoti populāras Atsevišķās uh, savienības daļās šis lēmums tika apsveikts, citur uh, tika apstrīdēts, bet nu, lēmums ir pieņemts. Lai nodrošinātu uh, glūdu pārēju un loģistisko apsvērumu dēļ Vācijas un Austrijas centrālās bankas laidīs apgrozībā šīs banknotes līdz šā gada 26. aprīlim. Uh, bet pēc tam, arī pēc tam 500 eiro banknotes paliks legāls maksāšanas līdzeklis. Tā tad tā ir atbilde. Attieksme būs tāda pati kā pret citas denominācijas banknotēm. Tā tad šāda attieksme būs uh, centrālajām bankām. Notis Marijas. Paldies! Man divi jautājumi attiecībā uz Grieķiju. Pirmkārt, tā saucamies liktie kredīti. Kā varat iedomāties, mēs nu, nevaram šo problēmu risināt ar īs, mēs varam, protams, izsolīt uh, grieķu īpašumus, bet mēs to nevaram visu pārdot šiem agresīvajiem fondiem, kas grib mūs aplaupīt. Šeit ir runa par pieciem miljārdiem eiro, kāds fonds var nopirkt uh, Eh, šos aizdevumus par mazāk nekā 10% no to vērtības, un pēc tam tie, kas ir bankrotējuši, eh, būs spiesti atmaksāt eh, parādus par to nominālu vērtību. Ko ECB domā par šādām schēmām? Aiz, no vienas puses tiek teikts, ka aizņēmēji tiks aizsargāti, bet bankas pēc tam varēs uh, tikt vaļā no šīs 50 miljārdu uh, eiro parādu sloga. Grieķija ir izslēgta no kvalitatīvās veicināšanas. Uh, Līdz 17. gadam mēs esam samaksājuši 62 miljārdus eiro. Jautājums, kad Grieķijas valsts obligācijas tika iekļautas kvantitatīvās veicināšanas programmā? Jūs norādījāt, ka ECB un tieši jūs pašs izvērtēsiet uh, Grieķijas parādu ilgtspējību, vai tas ir izdarīts, vai ziņojums ir sagatavots, un ka Grieķijas uzņēmuma obligācijas tiek iekļautas kvantitatīvās veidzināšanas programmā, un kad uh, kad Grieķijas centrālā banka un citas bankas varēs šīs obligācijas iegādāties. Paldies! Atbilde uz otro jautājumu. Mēs to darīsim, kad jūs atbildīsiet kritērijiem. Šobrīd jūs kritērijiem vēl neatbilstat. U, par pirmo punktu. Mēs esam informēti. Es būtībā nevaru komentēt šo jautājumu jo par to notiek e, šobrīd sarunas Atēnās tieši šobrīd. Bet, nu, slikto kredītu apjoma samazināšana mums ir arī jāzina, ka e, šo šie e, parādnieki atspoguļo plašāku sociālo problēmu bet otra puse ir strateģiskie aizņēmēji vai kredītņēmēji. Un, nu, un tagad es saprotu, ka ir centieni nodalīt šīs divas kategorijas. Bet uh, Uh, strādājot ar uh, trūcīgajiem parādniekiem. Arī šeit ir uh, divas iespējas. Viens risinājums ir atlikt problēmu uz vēlāku laiku un radīt problēmas bankām. Un pēc tam bankas nespēs izdot, izsniegt tā aizdevumus privātajam sektoram, kas citādi būtu iespējams. Un otrs uh, variants ir vienkārši tikt vaļā no šīs problēmas, uh, Tātad uh, uh, tā, lai bankas neciestu un uh, sniegt palīdzību tieši šiem trūcīgajiem aizņēmējiem. Bet mums katrā ziņā ir arī jāpatur prātā, ka Grieķijas bankas ir izgājušas cauri uh, Eh, tādam eh, grūtām eh, laika posmām, ka tās nevarēja kreditēt privāto sektoru. Tagad bankas ir rekapitalizētas, tās var sniegt atbalstu ekonomikai, un tādēļ mums nevajag radīt negatīvu ietekmu šīm bankām nākotnē. Jautājums, vai var uzdot vēl papildu jautājumu priekšsēdētājs? Es redzu, ka jums vēl ir uzstāšanās laiks, un jūs varēsiet uzstāties vēlāk, uzdodot vēl otru jautājumu. Tagad vārds Pedro Silva Pereiram. Priekšsēdētāji, priekšsēdētāji dragi, tātad mēs piedzīvojam ekonomikas izaugsmes tempu palēnināšanos saskaņā ar jūsu prognozi tuvākā nākotnē nav gaidāma recesija. Jūs arī uzskatāt, ka uh, uh, inflācija virzīsies uz vidēja termiņa mērķi, bet tomēr šī uh, tempu palēnināšanās ir un ekonomikas izaugsme ir mazāk nekā iepriekš prognozēts. Jautājums, ko mēs varam darīt, ko mums vajadzētu darīt šādā situācijā. Nu, ne tikai turēt īkšķus, protams. Tālāk uh, par uh, monetāro politiku runājot, jūs teicāt, ka tā ir pietiekama atbalstoša, un, ja nepieciešams, ECB var darīt arī vairāk. Bet runājot par pārējo, šeit divi jautājumi. Pirmkārt, par politisko risku saistībā ar Brexit. Vai jūs piekrītat Britu centrālajai bankai, ka bez vienošanās scenārijs ir tas viss sliktākais? Un patiesībā vēl ir palikušas astoņas nedēļas līdz uh, paredzētajam Brexitam. Jautājums, ko jūsuprāt varētu darīt, lai uzlabotu uh, situāciju, vai jūsuprāt vislabākais būtu izvairīties no bezvienošanās Brexita? Otrakārt par fiskālo politiku. 2019. gada izaugsmes pārskatā uh, komisija runā par to, ka nepieciešami kvalitatīvāki ieguldījumi un ekspansionistiskāka politika uh, valstīs, kur ir uh, budžeta pārpalikums. Vai jūs prāt šie abiem pasākumiem būtu jāiekļaujas ja instrumentu klāstā, lai uh, stimulētu ekonomikas izaugsmu un vērstos pret ekonomikas lejupslīdi? Paldies par Brexitu. Nu, es uh, esmu diezgan piesārcīgs sniedzot atbildi, jo mēs nevēlamies iejaukties uh, debatēs, diskusijās, kas jau ir diezgan sarežģītas. Turklāt mums jāpatur prātā, ka ECB nepiedalās sarunās. Mēs vienkārši uh, Uh, novērojam, sadarbojamies ar uh, um, Anglijas centrālo banku, lai būtu gatavi jebkādam scenārijam attiecībā uz finanšu tirgiem. Mēs uh, esam daudz ar viņiem uh, sadarbojušies, mums ir izveidota jau vairākus mēnešus darba grupa. Un mēs droši vien apspriedīsim argumentus par un pret dažādiem uh, pašreizējo politisko uh, debašu rezultātiem apvienotajā karalistē. Mūsu galvenā atbildība ir uh, nodrošināt, ka uh, tik cik tas atkarīgs no mums, ka mēs esam identificējuši šies uh, uh iespējamos uh, ārkārtas scenārijus un arī nepieciešamos pasākums, kas būtu jāveic šādā gadījumā. Un daudzos gadījumos patiesībā valsts iestādēm nevajadzētu pat neko darīt šādos scenārijos, bet šeit būtu jādarbojas privātam sektoram, bet ir arī atsevišķas jomas, kur mums uh, jau saulēcīgi būtu jāzina, kas darāms. Un komisijas nesenais paziņojums par um, ekvivalenci un uh, uz nosacījumiem balstītu pagaidu ekvivalents ir bijis ļoti liederīgs par otro punktu. Jā, es jums piekrītu un piekrītu komisijai Mēs daudz eh, runājam par eh, dažādu valstu budžeta apjomu, bet daudz mazāk mēs runājam, un tas arī ir grūtāk eh, izvērtējums, tātad cik uh, izaugsmē draudzīgs katrs budžets ir. Jau septiņus, uh, astoņus gadus pirms krīzes mēs uh, virknē valstu konstatējāt, konstatējām, ka tekošie izdevumi ir pieauga un publisko investīciju apjoms ievērojams samazinājās un arī konstatējām ievērojamu nodokļu apjoma pieaugumu. Tādēļ arī nav nekāds brīnums, ka tad, kad krīzes sākās, tad valstis, kuras bija īstenojam šādu izaugsmē nedraudzīgu politiku, arī uh, bija viss uh, tādā apdraudētākā situācijā krīzes laikā, jo ir, uh, bija ļoti ierobežots iespējas fiskālā ziņā reaģēt krīzes situācijā. Un uh, tādēļ arī uh, budžeta struktūras analīze ir ļoti uh, svarīga. Otrs uh, komisijas ieteikums ir uh, simetriska makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūras īstenošanu. Šeit mēs esam nu, vienās pozīcijās, bet mēs spēram vienu soli uz priekšu. Tātad, ko tas nozīmē valstī, kurā ir pilna nodarbinātība un jau tāda bijusi vairākus gadus, un kur pietrūks darba spēka daudzās ekonomikas nozarēs ja eh, būtu ieteikumi šādai valstī eh, palielināt izdevumus. Tas ir pamatots jautājums. Ja, teiksim, tās ir investīcijas digitalizācijā, tehnoloģiskajā infrastruktūrā, kur tas ir nepieciešams, tas būtu apsveicami. Bet tas ir tikai pirmais solis, bet mums ir arī jā. Ja, jau tā, kā varētu šie papildu izdevumi uh, realizēties un kā šie izdevumi valstīs, kur ir budžeta pārpalikums, ietekmētu citas eirozonas valstis, bet atbildi nav tik acīm redzama šobrīd. Volfs Klīns. Jūs pim, te uzdevāt vairākus ļoti sarežģītus jautājumus, tik uzdot vairāk tādi, bet es vēlētos sapārēt uz kaut ko pavisam vienkāršu. Un pirmais attiecas uz dalību Eirozonā. 26 no 28 dalību valstīm ir juridiski apņēmušās ieviest eiro. Septiņas vēl ar vienu nav Eirozonas dalībnieces, kaut arī pāris no tām varētu izpildīt nosacījumus. Kāda, jūsuprāt, ir šī attīstība? Vai ir vēlams un vajadzīgs tām valstīm, kas ir apņēmušās pievienoties eiro, vai tiešām tām to vajadzētu darīt? Un kā, jūsuprāt, vajadzētu virzīties uz priekšu šajā attīstībai, vai pēc diviem, trīs gadiem tām vajadzētu pieteikties uz dalību? Tad, kad es vadīju uh, īpašo komiteju par ekonomisko krīzi, kur arī piedalījās Pervanša Beres, mēs domājām arī par kredītreitinga aģentūru lomu. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka Eiropas Savienībai būtu vēlams uzturēt eh, tādu kredītreitinga aģentūru, kas nebūtu atkarīga no ASV ietekmes. Mēs uzskatījām, ka tā ir jābūt privātai aģentūrai, tā nedrīkst būt publiska, tajā ir jābūt uh, privātai naudai, kas tiek investēta, un tāpat arī tā varētu mainīt uh, uzņēmējdarbības modeli. Varbūt tā arī būtu atkarīga no investoriem un tā tālāk. Es personīgi mm, ļoti iemīļoju šo projektu un mēģināju atrast investorus, kas varētu piedalīties šādā projektā. Tolēk nekas neizdevās. Un pa šo laiku es esmu sapratis, ka vairākas aģentūras jau ir sākušas darboties, un viena no tām ir ļoti veiksmīga. Tā darbojas vairāk nekā sešās valstīs, tai ir vairāk nekā 200 darbinieku, kas pārstāv vairāk kā 30 tautības, un šo aģentūru akceptē arī tādi uzņēmumi kā Eiropas Investīcija bankā. Bet Viņi man stāsta, ka ECB vēl ar vienu neuzskata, ka šī aģentūra būtu ekvivalenta trīs lielajām aģentūrām. Aģentūra sauc Skop. Kāpēc tā netiek atzīta? Uh, the, uh, all, the, the Pirmais jautājums. Eirozonā ir vērojama labāka darbība. Neskatoties uz to, ka mēs, protams, vēlētos, lai viss norit ātrāk, taču progress ir panākts, jo īpaši mēs ņemam vērā to, ka sākuma punkts bija tieši krīzes sākums. Actually... Šis process vēl nav beidzies, bet šeit es gribētu pagriezt jūsu jautājumu otrādi. Kā jūs norādījāt, galvenais uzsvers vairs nav uz to, vai Eirozona ir gatava tām, lai tajā iestātos jaunas dalībvalstis. Ir jāskatās, vai šīs valstis ir gatavas to darīt, vai tās ir izpildījušas noteikumus. Mēs sagaidām ka šīs jaunās dalībvalstis, kurām nav optaut klauzulas, ātrāk vai vēlāk ieviesīs eiro. Un viss ir atkarīgs no diviem faktoriem. Tā ir dalībvalstu vēlme un gatavība. Un gatavība ir skaidri noteikta procedūra, bet mums ir jāskatās arī uz vienu atšķirību. Uh, Pašlaik šīs valstis saprot, ka tās pievienojas arī banku savienībai, un tāpēc pievienojoties eirozonai, dalībvalstīm ir jānodrošina, ka to finanšu iestādes un bankas stiprinās banku savienību, nevis padarīs to trauslāku un nedrošāku. Domāju, ka tā ir atbilde uz jūsu pirmo jautājumu. Bet eh, vēlētos vēlreiz norādīt, ka mūsu situācija ļoti atšķiras no situācijas pirms desmit gadiem. Tātad mums ir jāskatās, vai šī paplašināšanās ir saprātīga un vai tā nepavājinās savienību. Tātad daudz kas ir mainījies un daudz kam vēl vajadzēs mainīties, lai savienība būtu spēcīgāka, bet Izvērtējot pašreizējo situāciju, mēs esam gan spēcīgi, lai uzņemtu jaunus dalībniekus. Šis jautājums par kredītreitinga aģentūrām. Mēs varam, protams, spriest, vai kredītreitinga aģentūras ir perfektas vai nē. Tad, kad es vadīju FSB, es eh, sniedzu atbildes uz uh, par to, kas notika finanšu krīzē, tas bija 2008. gada aprīlī. Un kredītreitinga aģentūru loma krīzes laikā, jo īpaši krīzes rašanās laikā, nebija kaut kas tāds, ko mēs varētu rekomendēt. Un tolaik mēs norādījām, ka mums vajadzētu iztikt bez aģentūrām. Bet situācija ir tāda, ka ir bijis ļoti sarežģīti izveidot eh, aizstājēju sistēmu, un tad, kad es saku aizstājēju sistēmu, tad šai sistēmai ir jābūt tādai, kurai galvenie institucionālie investori varētu tikpat labi uzticēties, un tātad te ir runa par pensiju fondiem un par daudziem citiem nozīmīgiem spēlētājiem finanšu nozarē jo tieši spēlētāji piešķir kredītreitinga aģentūrai šo uzticamības līmeni. Tieši tāpēc arī krīzes laikā uzticamība m, mm, gandrīz vai pazuda, tāpēc ka investoriem tika sniegti reitingi produktiem, kas absolūti neatbilda šo produktu vērtībai. Protams, ir ļoti sarežģīti to panākt. Protams, ka privātas aģentūras noteikti būs ar lielāku uzticamību, bet eh, šajā tirgū no ārpuses ir ļoti grūti iekļūt. Protams, mēs vēlētos, lai kredītreitingi tiktu pēc iespējas vairāk izvērtēti. Es nezinu par aptvērumu, bet ECB eh, e mēs izmantojam ļoti dažādas lietas. Uh, Un kredītreitingi ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, taču mēs izmantojam arī citus instrumentus. Dažām centrālajām bankām ir savi reitingi, ir arī iekšējie reitingi, bet jebkurā gadījumā mēs esam gatavi paplašināt šo instrumentu spektru. Paldies tagad Stefāns Gerolds. Paldies priekšādātāji, paldies arī Dragī kungam. Jūs atsaucāties uz Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Jūs runājāt par to, ka mums ir jābūt vienotiem, ņemot vērā eiro, bet ekonomiskā ziņā mēs esam ļoti sašķelti. Jūsu mērķis Eirozonā ir saglabāt procentu likmes zemā līmenī, taču šī stratēģija protams, ietekmē tos, kuriem ir parādi, un tam tā arī vajadzētu būt. Bet tā kaitē tiem, kuriem ir uzkrājumi, jo īpaši, ja ir mm, negatīvas vērtības eh, noguldījuma instrumentā. Es gribētu zināt, vai ir vēl iespēja kaut ko pielāgot eh, bez procentu likmes un noguldījuma instrumenta. Dragīkungs, vai jūs personīgi vēlties eh, kādu papildu rīku? Vai jūs vēlties, lai ECB varētu vēl kaut ko kontrolēt, un ja tā būtu, tad ko tieši? Paldies! Pirmkārtām zemes procentu likmes un pat negatīvas, kādas mums ir nav paredzētas, lai nodrošinātu vienotību Eirozonā. Domāju, ka to varētu saukt par koleģialitāti starp Eirozonas loceklēm. Galvenā motivācija ir nodrošināt cenu stabilitāti. Pēdējos pāris gados krīzes laikā kļuvis skaidrs, ka šis instruments būtu ļoti efektīvs. Un patiešām tas bija ļoti efektīvs. Mūsu pieredze ar negatīvām likmēm ir bijusi ļoti pozitīva. Mēs esam varējuši stimulēt ekonomiku un esam varējuši arī palielināt, mm, nodrošināt to, ka fragmentācija nav tik liela. Tieši tāpēc arī tiek pieņemti, ne, pieņemtas negatīvās likmes. Ietekme uz noguldījumiem ir jāizvērtē. Negatīvi ir tas, ka ir ļoti īsts termiņš noguldījumu instrumenta likmēm. Pārējais ir apšaubāmi. Korporatīvie noguldījumi pašlaik iegūst negatīvu likmi. Taču nekorporatīvās likmes, tātad šeit mēs runājam par noguldījumiem, tiek atmaksātas ar nulles likmi. Taču, ja noguldījumi tiek investēti, tie netiek investēti visticamāk īstermiņa investīcijās vai aktīvos. Tie tiek investēti arī dažāda veida citos aktīvos, kur peļņas likme var būt atšķirīga. Bet Ja mēs izpētām šī instrumenta atbilstību, ir jāņem vērā plašāks apstākļu spektrs. Vai noguldītāji gūsti lielāku labumu no spēcīgas ekonomikas, no tādas ekonomikas, kas ir atveseļojusies, kur bezdarbs ir krities, un kura pateicoties tam visam, pateicoties tām, ka uh, net algas ir palielinājušās, viņi var iekrāt vairāk. Tātad vai šī situācija ir labāka, vai arī viņu situācija būtu labāka, kur ir augstākas procentu likmes, kur ir lielāks bezdarbs un kur tiek radīts mazāk darba vietu un algas ir zemākas. Tad, kad mēs sniedzam šo vispārējo izvērtējumu, tad uh, Atbilde ir tāda, ka negatīvas procentu likmes spēlē ļoti nozīmīgu lomu, ja ir runa par monetāro politiku, ja ir runa par um, mūsu pienākumu pildīšanu. Paldies! Tad uh, līdz ar to esam noslēguši monetāro dialogu ar jums kā RCB e priekšādātāju, un tagad sekos publiska uzklausīšana, kur jūs uzstāsieties kā sistēmisko risku padomas priekšādātājs. Tagad vajadzēs patiešām ievērot uzstāšanās laiku, tāpēc, ka mums ir jāpabeidz darbs līdz sešiem. Došu jums uzreiz vārdu, priekšādātāji dragī. Just a little water before. Es gribētu mazliet padzērties. Oh, no, <laughs> absolutely, no, thank you. No, thank you very much. By the way, that's been... Komentāri no zāles nebija dzirdami. Jebkurā gadījumā liels paldies, tas ir ļoti dāsni no jūsu puses. Honorable members of the Economic Godājamie ekonomisko un monetāro lietu komitejas deputāti, dāmas un kungi! Man ir ārkārtīgi liels prieks pie jums vēsties, kā Eiropas sistēmas, ko risku padomas priekšādātājiem. Kā jau es norādīju, šī ir pēdējā tikšanās šajā parlamenta sasaukumā, un es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pastāstītu, ko esam sasnieguši makroprudenciālajā politikā. Vēlētos izgaismot eh, galvenos SRB ziņojumu secinājumus par makroprudenciālo pieju sliktajiem parādiem, kas eh, tiks publicēt šodien, kas tiek publicēt šodien. Un tāpat arī es vēlētos eh, diskutēt par izaicinājumiem, kas mums vēl ir priekšā. Uh, Sistēmisko risku padomu spēlē ļoti nozīmīgu lomu, lai uzturētu veiksmīgu makroprudenciālo politiku Eiropā. Pirmkārtām tas ir fórums, kur mēs varam spriest par jauniem riskiem un traucējumiem. Tā ļauj tāpat arī iestādēm mācīties vienai no otras, apmainoties ar pieredzi makroprudenciālo instrumentu izmantošanā, un tāpat arī tiek izvērtēta makroprudenciālā rīcība visā Eiropas Savienībā. Uh, izmantojot eh, savus eh, mērgāsvars instrumentus, brīdinājumus un rekomendācijas, kas ļauj samazināt eh, jebkādus potenciālus riskus, ko radīt bezdarbība. Šī parlamenta sasākuma sākumā makroprudenciālās iestādes ieguva vajadzīgos makroprudenciālos instrumentus, jo tā bija regulātora atbilde uz globālo finanšu krīzi. Mūsu sanāksmēs mēs esam apspriedušies par to, kā iestādes izmanto šos rīkus, lai tiktu galā ar jauniem riskiem, arī reaģējot uz SRP rekomendācijām un brīdinājumiem par um, vājām vietām Eiropas Savienības uh, iedzīvotāju nekustamā īpašuma sektorā. Makroprudenciālās iestādes labprāt izmanto pieejamos politikas instrumentus un uh, tos eh, piemēro ļoti mētiecīgi, šādā veidā atainojot eh, to, ka vājās vietas valstīs ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, Sistēmas, ko risku buferis ir izmantotas, lai risinātu struktūrālos riskus 12 Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Pašlaik ir septiņas valstis ar aktīvu pretciklisko kapitāla buferi starp 0,5 un 2 procentiem. Un papildus piecas valstis, kas um, pirmo reizi varēs konstatēt pozitīvu likmi nākamā 12 mēnešu laikā no 0,25 līdz 2,5 procentiem. Bez tam lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu makroprudenciālās iestādes ir uh, aktīvi izmantojušas instrumentus, kas balstās uz kredītņēmējiem, kas ir pieejami nacionālajos likumos, lai nodrošinātu atbilstošus kredīt piešķiršanas standartus un lai uh, mazinātu riskus attiecībā uz mājasēmniecību parādiem. Šeit es varu pievērsties SRB ziņojumam par makroprudenciālo pieeju attiecībā uz uh, sliktiem aizdevumiem. Vispirms Īsi pastāstīšu par galvenajiem finanšu stabilitātes apsvērumiem attiecībā uz sliktiem aizdevumiem. Šāda aizdevuma parādīšanās un uzkrāšanās kļūst par sistēmisku problēmu, kad šādi aizdevumi mm, ietekmē ļoti nozīmīgu finanšu sistēmas daļu. Tādējādi samazinot tās elastīgumu, šoku izturību un slikti ietekmējot tās galvenās funkcijas attiecībā uz uh, Uh, finanšu starpniecību. Ņemot vērā SRB mandātu un tās iepriekšējo darbu risinot slikto aizdevumu problēmas Eiropas Savienībā, padome ir aicinājusi SRB izveidot makroprudenciālu pieeju, kas ļautu izvairīties no sistēmiskām slikto aizdevumu problēmām. Ziņojumā, ko SRB publicēja šodien, mēs secinām, ka makroprudenciālās iestādes jau var izmantot vajadzīgos rīkus, kas tām ļauj tikt galā ar pieminētajām problēmām. ESRP jo īpaši apsveic nesen pieņemtās izmaiņas makroprudenciālajā bufera ietverā, kas ļaus stiprināt sistēmas, sistēmisko risku buferu elastīgumu un nodrošinās makroprudenciālajām iestādēm vajadzīgos instrumentus, lai tiktu galā ar vājajām vietām konkrētos tirgus segmentos vai e, konkrētās aizņēmē grupās. Vienlaicīgi SRP ir identificējusi zonas, kur ir vajadzīgs tālāks darbs. Es vēlētos izgaismot dažas no šīm jomām un sākšu ar aizņēmēju pasākumiem. Pavisam īsi izsakoties, šādi pasākumi, piemēram, uh, um, loan to value un loan to income likmes nodrošina minimālos uh, aizņemšanās standartus. Rīķņēmējiem līdz ar to ir iespēja izvairīties no pārāk uh, liela sloga, un tie, tos vairs tik ļoti neietekmē ekonomiskās, ekonomiskā un finansiālajā satricinājumi. Tie arī nodrošina labāku banku elastīgumu un ierobežo kredīta apmērus. Tādējādi mīkstinot pārliecīgi lielu kredītu pieaugumu. Kā jau es pieminēju, aizņēmēju pasākumi tiek izmantoti, lai galvenokārt domātu par mājasaimniecību kredītiem lielākajā daļā dalībvalstu. SRP uzskata, ka šiem rīkiem ir jābūt daļai no makroprudenciālo instrumentu kopuma, bet pašlaik tā nav. Ņemot vērā šādu pasākumu pozitīvo ietekmi, SRP uzskata, ka iespēja izmantot šādus rīkus arī attiecībā uz citiem aizņēmējiem, nevis uz mājasemniecībām, tātad attiecībā uz nefinanšu korporācijām, ir jāskata tālāk. Mēs, protams, saprotam, ka šādi pasākumi rada daudz izaicinājumu, jo te ir runa par nefinanšu korporāciju ļoti lielajām atšķirībām, gan attiecībā uz izmēru, gan nozarī, gan arī uz vecumu. Un tāpat arī aizņēmumi ir ļoti atšķirīgi. Es jau uzsvēru, kādas eh, struktūrālās problēmas var parādīties attiecībā uz sliktiem aizņēmumiem, piemēram, neefektīvā uh, um, juridiskā sistēma vai banku pārvaldība, kas nav daļa no makroprudenciālās politikas. Tomēr tie nosaka apstākļus, kādā darbojas makroprudenciālā politika. Tieši tāpēc ir svarīgi risināt šo neefektivitāti eh, juridiskajā ietvarā, kas vēl ir vien pastāv dažās dalībvalstīs. Tagad vēlos pastāstīt par um, nākotnes izaicinājumiem. Ņemot vairāk, ka kredītes starpniecībā ievērojami pieaug, um, nebanku finanšu institūcijās Eiropai vajadzētu makroprudenciālajām iestādēm nodrošināt vajadzīgos instrumentus, lai tās varētu darboties gadījumos, kad riski migrē ārpus banku nozares vai arī, kad parādās jauni riski. Šiem asla dēļ šajā komitejā Es bieži esmu apspriedies par ESRP stratēģiju un prioritātēm, lai varētu paplašināt makroprudenciālo politiku, izējot ārpus banku nozares. Un savā sanāksmēs mēs esam apspriedušies par priekšlikumiem, kā pārskatīt Eiropas tirgu infrastruktūras regulu, jeb emir. Iepriekšējā tikšanās reizē es runāju par priekšlikumiem attiecībā uz makroprudenciālajiem rīkiem apdrošinātājiem. Šajā instrumentu kopumā ir jāiekļauj arī makroprudenciālie instrumenti, kas ļautu tikt galā ar likviditātes risku un riskiem, kas saistās ar svirošanu dažos investīciju fondos. Diemžēl, izteikšos atklāti, nav panākts eh, progress attiecībā uz makroprudenciālo rīku iekļaušanu nebanku nozarē. Vēl kāds izaicinājums, ar ko mēs saskaramies, saistās ar finanšu sistēmas kontroli. Mums ir vajadzīga piekļuve eh, kvalitatīviem, detalizētiem un skaidriem darījuma datiem. Mums vajadzētu sasaistīt eh, datus, mm, ņemot vērā tirgus, instrumentus un partnerus. Mēs esam analizējuši derivātu datus, kas ir pieejami no emīra un mēs redzam, ka vajadzētu uzlabot datu standartizāciju, tā skaitā globālā līmenī. Vajadzētu izmantot mm, juridisko personu identifikātoru. Tas arī parāda, ka politiķiem vajadzētu investēt atbilstošā infrastruktūrā un analītiskajos rīkos. Es vēlētos pateikties komiteju, īpaši tās priekšsēdētājiem, vicepriekšsēdētājiem par ļoti labo sadarbību pēdējo gadu gaitā. Liels paldies par interesantajām viedokļu apmaiņām ne tikai šeit, bet arī sanāksmēs aizslēgtām durvīm. Es priecājos, ka esat vērsuši mūsu uzmanību uz diviem jautājumiem, proti finanšu stabilitātes ietekmi uz klimatu pārmaiņām un starptautiskajiem finanšu uh, ziņošanas standartiem numur 9. SRP darbs um, ir atspoguļots dažādās publikācijās, kas ir kļuvušas par labu atsaucas punktu tālākām diskusijām. Uh, Tāpat arī mēs pievēršamies dažādiem klimatu pārmaiņu aspektiem, un mēs turpinām pie tā strādāt, un cerams, ka mūsu nākamajās sanāksmēs es varēšu par jums to pastāstīt vairāk. Pēc jūsu lūguma mēs strādājam arī pie finanšu stabilitātes ietekmes uz starptautisko fino, finanšu standartu uh, izdevuma numur 17, kas attiecas uz apdrošināšanas līgumiem. Mēs uh, priecājamies, ka Eh, Pērvāņš eh, Beresa un Burkhards Balts piedalījās eh, kā komitejas delegācijas pārstāvji SRB valdes sanāksmēs. Un tas ir ļāvis mums labāk strādāt pie pamatregulas grozīšanas. Paldies! Paldies, ka atgādinājāt par sadarbību likumā noteikti eh, sanāksmēs, slēgtām durvīm, attiecībā uz IFRS 9. Vēlos uzsvert arī to, cik svarīgs ir jūsu sacītais par nepieciešamību paplašināt makroprudenciālā politiku ārpus banku sektora. Tur gan neesam sasnieguši pietiekami lielu progresu vēl. Bet tas ir svarīgs politisks punkts mūsu darbam, visai Eiropas Savienībai. Tagad sāksim ar mūsu kolēģiem. Kā es sacīju, mums tiešām jābūt lakoniskākiem, mazliet mazāk laika nekā parasti 5 minūšu bloki. Pirmais runās Markus Ferbers. Paldies, Dragī kungs! Vēlos runāt par kādu tēmu, kuras arī saredzu sistēmisku risku. Par swapline Eh, kas pastāv eh, ar Anglijas banku. Eh, cieta Brexit gadījumā, kāda tam būs ietekme? Kāda ir parametri pašreizējas offline? Vai tie tiks koriģēti, vai ir apjoma ierobežojums, vai paredzēts kāds izmaiņas Brexit kontekstā un cik lielas? Kā tiek saskaņot šī swapline ar tām nacionālajām bankām, kam būs jāatbild problēma gadījumā. Un, ja tiks izmantot šī swap line, vai radīsies kādas eh, problēmas potenciāli eh, eiro eh, tīrvērtē? It īpaši attiecībā uz LZH kas ir viens no potenciālajām eh, struktūrām, eh, kas var saskarties ar problēmām eh, šīs cietā Brexit gadījumā? Um, Man grūti atbildēt uz šiem jautājumiem. Ir tīpaši jūsu jautājuma pēdējā daļa. Mēs nepiedalāmies Brexit sarunās. Līdz ar to mums ir grūti runāt par rezerves variantiem. Vienīgais, ko es varu šeit eh, darīt, ir atsaukties uz iepriekš sacīto. Mēs gatavojamies kopā ar Anglijas banku un redzam, kur ir vājie punkti. Esam identificējuši, kas būtu darāms komisijas paziņojumā ir norādīts pietiekami ilgs laiks jebkura scenārija izstrādēji. Daži cilvēki pat saka, ka tā kā mēs neredzam nekādas izmaiņas pēdējo nedēļu laikā, tas nozīmē, ka visi gaida, kas īsti notiks. Un tad viņa lēms. Tas pats ir sakāms par swap line. Es nevaru runāt par rezerves variantiem, kas tiks izmantots, ja tas notiks. Tā nav vienīgā swap line, kas mums ir. Anglijas banka ir labs darījuma e, partners mūsu Swapline, e, ir e, kredīt spējīgs darījuma partners. Tam vajadzētu apliecināt arī mūsu uzticēšanos un uzticēšos mūsu partneriem. Un tie, kuriem ir jā jāgarantē risks, eh, vai viņi ir informēti par, jā, ECB padomas locekļi ir informēti, bet tā nav vienīgā swap līnija, kas mums ir. Tas kaut, nav kaut kas ne, nedzirdēts eh, risks bez iepriekšējas eh, precedenta. Bet Winter Vēlos sveikt mūsu jauno komitejas locekli, kas ieņem Jakobu von Vaidzakaru vietu. Jūs esat laipni sveikta mūsu komitejā. Paldies, priekšsredētāji. Jautāšu vāciski. Dragī kungs, kā jūs tikko dzirdējāt, tik tikko sāku darbu šajā komitejā, salīdzinot ar līdzinējiem dialogiem, uh, pēc divar pus stundām, gan šodien jau uzreiz vēlos uzsvērt, ka tas ir bijis ļoti informatīvi, tā skaitā arī politiskajam darbam, ko mēs noteikti vēlamies virzīt arī uz vēlētāju iecirkņiem šo informāciju. Mēs visi, kā parlamentārieši, esam atbildīgi par to, lai šī informācija nonāktu līdz mūsu mājām. Divas lietas Vien, pirmais jautājums tāds vispārīgāks. Attiecībā uz izaugsmēs prognozēm. Jūs sacījāt, ka izaugsmes prognozes ir mazinājušās. Vai no SRB puses jūs uzskatāt, ka um, tāda um, cikliskā darbība būtu vērojama, tātad vai tur ir kādi cikliski faktori vērā ņemam. Es arī nevēlētos kārtējo Brexit jautājumu uzdot, bet e, tiek runāts par muitas tarifiem, kas ka varētu arī ietekmēt situāciju. Otrs jautājums, kas ir īpaši aktuāls Vācijā šobrīd. Ir diskusijas un uh, baumas eh, par Deutsche Bank un Commerzbank iespējamu apvienošanos Vācijā. Vai jūs vēlaties izteikties par šo tematu? Ja runāja par iespējamu apvienošanos, lai uh, tas uh, uzlabotu rentabilitāti, tas vienmēr nāk, protams, uz zaudēt darba vietu rēķinu, bet vai ir prātīgi lielām bankām apvienoties, radot vēl lielāku banku, vai tas nerada šo too big to fail eh, problemātiku, par kuru jau agrāk tik runāts? Un kā potenciāli šādā gadījumā ECB padome eh, reaģētu? Nodrošināt izaugsmī, eh, radot arī lielākas bankas, jeb saglabāt esošos bankas esošajā līmenī. Paldies par izaugsmas ciklus, pirms pirmais jautājums bija. Visi šie elementi, protams, kopā ir jāskata. 2017. gads izaugsmas ziņā bija um, lielisks, kas galvenokārt balstījās uz ārējo pieprasījumu. Tas nozīmē eksportiem. Daļa no šīs pašreizējās palēnināšanās ir saistīta ar to, ko jūs sacījāt iepriekš nonākšana zemākas izaugsmas trajektorijā, kas joprojām ir virs potenciāla vai tuvu potenciālam. Tomēr tas, kas notiek papildus tam, ir vairāku faktoru apvienojums, kas ir saistīti ar konkrētām valstīm vai e, konkrētiem ģeopolitiskiem pasākumiem. Pārējās pasaules pieprasījums ir eh, samazinājies, un tas ir daļēji saistīts ar protekcionismu draudiem. To jau es norādīju iepriekš. Ja mēs tajā jautājumā redzētu lielāku skaidrību, tad liela daļa no pašreizējās nenoteiktības pazustu. Un tad vēl, protams, garās sarunas par Brexit, kas arī ir ietekmējuši uzticēšanos Eirozonā. Un tad, protams, ir arī politiskās jomas noteik, notikumi Eirozonā, kas ir ietekmējuši izaugsmu. Tad ir arī palēnināšanās Ķīnā, fiskālo efektu ietekmē ASV, arī auto rūpniecības nozara Vācijā notikumu tajā. Visi šie faktori un to kombinācija rada šo pašreizēju situāciju. Līdz ar to ECB padomes e, vērtējums mūsu pēdējā sanāksmē e, bija tāds, ka jā, izaugsme šobrīd mazinās, bet jāskatās, kā šie efekti tālāk attīstīsies, ir tīpaši tie, kas nav vienreizēji ģeopolitiskā nenoteiktība, piemēram. Ja tā turpināsies, tad šī palēnināšanās būs ilgstošāka. Šobrīd iespējamība, ka iestāsies recesija Eirozonā, ir ļoti neliela. Runāju par Eirozonu kopumā. Tāpat laikā mēs redzam, ka kopumā ekonomika aug. Darba tirgus ir pietiekami aktīvs. Dažas uh, um, pamat valstis saskaras ar uh, kvalificētu darba spēku nepietiekamību darba tirgu. Tas ir viens no aspektiem, kas liek mums domāt, ka inflācijas likme virzas uz mūsu nospraustu mērķi. Bet, ja šī, pa, šī palēnināšanās turpināsies, tad tam būs nepieciešams ilgāks laiks. To mēs labāk redzēsim martā, kad nāksim klajā ar marta prognozēm Eirozonai. Otrs jautājums, un nu, tur es īsti nevaru komentēt par individuālām iestādēm. Ja institūcijas eh, kļūs lielākas, ir veidi, kā risināt šo situāciju saistībā ar too big to fail. Pirmkārt jau par savstarpējo atkarību. Ko darīt noregulējuma situācijā? Uzraudzībā. Ir daudz dažādi veidi, kā risināt šādus riskus. Mums ir jānodrošina, ka institūcijas nekļūst pārāk liels, lai e, izgāstos, bet e, vienlaicīgi, lai būtu arī optimi, optimist, um, optimālajā izmērā. Paldies, nākamais notis Marijas. Dragī kungs, atgriezīšos pie slikto kredītu jautājumu. Grieķijā mēs tos devējam par sarkanajiem kredītiem. Šobrīd miljoniem Grieķijas iedzīvotāji ļoti nobažījušies, jo ir kļuvuši maksātnespēju vai bankrotējuši pēdējā gadu bailout politikas rezultātā. Vai ir kāds plāns, lai glābtu galvenos uh, Eh, aizņēmējs. Jūs glābāt Grieķijas bankas, bet iedzīvotājs nē. Otrakārt, vai var izveidot šādu fondu, izmantojot eh, valsts līdzekļus, iespējams kādu īpašu finanšu struktūru, kas ļautu glābt eh, aizņēmējus. Un paši aizņēmēji vēlētos zināt, vai ir jēga izpārdot sliktos kredītus uh, fondiem par 8-10% eh, no kredīta vērtības, neļaujot cilvēkiem par šo pašu cenu atpirkt varbūt šos kredītus. Tuvojas Eiropas vēlēšanas un iedzīvotāji vērtēs mūsu darbu. Ja jums ir 100 tūkstoši eiro hipotekārais kredīts, tad jūs kā aizņēmējs domājat, ja jau fonds to var nopirkt par 10 tūkstošiem, kāpēc tad es pats nevaru atpirkt par tieši tādu pašu summu? Kāpēc pats aizņēmējs nevar izpirkt e, šo e, kredītu un e, to, to varētu apkopot valsts turētā fondā? Tie ir ļoti specifisks jautājums, un pirms jūs man sniedzat abstraktu, vispārīgu atbildi, es tiešām augstu vērtētu precīzu atbildi. Grieķu vēlētājs skatās šo pārraidi un klausās. Viņi ir nobažījušies, ka viņi zaudē savas mājas, kas nonāks izsolēs Vai ECB uzskata, ka pastāv šāda iespēja izveidot valsts e, fondu, kas atpirktu sliktos kredītus, izglābtu aizdevē, aizņēmējus un dotu aizņēmējiem pašiem iespēju izpirkt savus hipotekāros kredītus no valsts fonda? Es atbildēju iepriekš. Tieši tas tiek apspriests Atēnās šobrīd. Es tāpēc nevaru to apspriest šeit, tagad. Bet tas, ko es varu pateikt, ir sekojušais. Protams, ka vienmēr var izveidot kādu fondu. Jautājums ir par kādu cenu notiek šī atpirkšana. Problēma šeit ir tāda. Vai fonds, kas atpērk šos eh, aizdevumus tādējādi palīdzot eh, trūcīgākajiem, tādu banku parādniekiem, Vai šāds fonds var tikt izveidots atbilstīgi valsts atbalsta noteikumiem? Un šo jautājumu ir jāatbild komisijai. Tāpēc to apspriež Atenā. ECB nav nekāds viedoklis e, par vai pret šādam risinājumam. ECB nav nekāds iepriekš pieņemts viedoklis par to. ECB uzskata, ka šīs problēmas sociālais aspekts, kā es sacīju, šeit ir divas komponentes ir pa, patiesi nabadzīgie un strateģiski nabadzīgie. Strateģiski nabadzīgo jautājums ir jārisina savādāk, bet patiesi nabadzīgo problēmu ir jārisina tādā veidā, kas uh, ņem vērā viņu sociālās vajadzības, vienlaicīgi nesagraujot banku sistēmu. Tā kā tas ir jālēma valdībai un uh, tas šobrīd arī tiek uh, risināts sarunās. Protams, ievērojot valsts atbalsta noteikumus priekšsarētāji Viena minūte. Priekšsarētāji, es jums uzdevu ļoti precīzi jautājumu. 100 tūkstoši eiro vērts hipotekārais kredīts. Fonds atpērk to par 10 tūkstošiem eiro. Kāpēc pats aizņēmējs nevar izpirkt par tādu pašu summu savu kredītu? Un, un ja nevar pats aizņēmējs, varbūt to varētu darīt valsts fonds, uh, vai institūcija. Varbūt mēs varam koriģēt valsts atbalsta noteikumus. Mēs esam pagātnē to darījuši. Banku labā mēs to esam darījuši. Kāpēc mēs to nevaram darīt aizņēmēju labā? Tas ir eh, nevis ECB adresējums jautājums, bet Eiropas komisijai un Grieķijas valdībai. Paldies, Ramons Tremoza, tālāk. Uh, Paldies, priekšsarētāji Gotjērī, prezident eh, Dragī, esat sveicināti atkal šajā komitejā. Paldies par visiem šiem gadiem, kuros lieliski veicāt savu darbu, ļaujot valstīm iziet no finanšu krīzes. Man ir divi jautājumi. Man patīk šīs debats attiecībā uz saistošiem noteikumiem un konverģences stiprināšanu. Es nezinu, vai mums ir jāno, jābūt uh, nobežījušies, ka mm, noteikumi nav saistoši, arī kad publiskais parāds ir par lielu un valstis zaudē suverenitāti. Varbūt jūs varat e, dot mums kādu signālu, kad šis e, publiskais parāda līmenis ir pārāk augsts. Mēs esam redzējuši, ka ir liels atšķirības publiskā parāda jautājumā. Mēs redzam Vācijā, šī situācija ir uzlabusies no 80% uz 60%. Citām valstīm eh, nu, tās atrodas vēl eh, pārmērīgi parāda procedūrā, kur parāds pret eh, IKP ir pārāk augsts. Vai mums jābūt nobežījušamies par šo saikni starp kādas valsts bankām, kas tur pārāk lielu uh, Eh, parādzīmju apmēru konkrētām valstī. Un tad, kad ECB pērk eh, valsts obligācijas, tās apmaina obligācijas pret naudu. Un eh, šeit jārunā par to, ka visiem citiem aktīviem ir um, Uh, ir šis herkat, vai, bet uh, vai mums jābūt ir nobažījušamies par šādu situācijas attīstību? Thank you. Uh, the, um, well, of course it's difficult to... Uh, Protams, ka ir grūti pateikt, kurā brīdī parādas sloks ir pārāk liels, bet ir sarakstīts daudz darbu par šo tēmātu. Neiedzinoties detaļās, uh, Es vēlētos norādīt e, tikai uz vienu aspektu. Tas, kā parāds tiek e, samazināts jūsu minētajā piemērā, Eirozonā visizteiktāk, ir e, tad, kad ir bijusi vislielākā izaugsme. Izaugsme ir ļoti nepieciešama, lai samazinātu šo attiecības ar parādu un IKP. Kopumā visām Eirozonas valstīm, paskatoties pēdējiem desmit gadiem, ir bijusi fiskālā politika, budžeta politika, kas bija vairāk vai mazāk saprātīga. Puspunkts vai vairāk viens punkts, teiksim, procentuāli vairāk vai mazāk, bet galvenais ir reformas, kas ļauj izaugsmēji pātrināties. Un tāpēc jūsu piemērs ar Vāciju. Tas, ko 2000. gada sākumā izdarīja Vācija, un arī citas valstis ir darījušas to pašu. Un tāpēc arī viņu parāda, parāda apmērs samazinās. Ne jau tādēļ, ka viņiem būtu īpaši stingra fiskālā politika. Nē, to nodrošina budžeta uh, veidošana draudzīgi izaugsmēji. Uz to mums arī vajadzētu koncentrēties tuvākajos gados. Kas attiec uz to, ka bankas tur uh, valstu obligācijas. Tā, tām ir savs risks. Tas ir fakts. Uh, Tas netika uzskatīts par riskantām līdz krīzes sākumam, bet tagad tās tiek par tādām uzskatītas. Labs uzraugs apzina šādu risku. Bet mēs esam jau sacījuši, ka ir jānodrošina vienot spēles noteikums, skatoties, kas notiek ar bankām ārpus Eiropas Savienības, kur šī bankām vispār nav svērto risku vai arī ļoti zemi šie svērtie riski. Un ir uh, situācijas, kad kategoriski nav iespējams runāt ar jebkādiem svērtiem riskiem vai uh, to, ka ir nepieciešams samazināt uh, pakļaušanu, ba banku pakļaušanu riskam uh, saistībā ar valstu obligācijām. Mēs jau Bāzels komitejas ietvaros daudzkārt esam mēģinājuši par to diskutēt. Un tad uh, ir ne, nepieciešams panākt progresu šajā jomā, vienlaicīgi neietekmējot finanšu stabilitāti. Vēl viens piemērs kā, tam, ka mēs nevēlamies, lai zāles būtu eh, smagāks trieciens kā pati slimība. Spēcīgākām bankām šī situācija ir jārisina. Mēs šos diskontus neesam apsmied, apsprieduši vai kvantitīvie limiti. Eh, šie jautājumi tiek pētīti bet nepastāv tādas konkrētas orientācijas, uz, kurs, uz kurām mēs uh, norādīt. Manuprāt, to es atbildēju uz abiem jautājumiem. Paldies, tālāk Filips Lamberts. Uh, Priekšsēdētāji uh... kungs, līdz pat uh, globālai finanšu krīzei un uh, 25 gadus līdz tai mums bija izaugsmas modelis, kas balstījās uz uh, uh parādiem un kvalitatīvās eh, veicināšanas programma, ko īstenoja ECB, eh, šo atkarību tikai ir stimulējusi. Un šeit es runāju ne tik daudz par valstu parādiem, bet kā par privātiem un maisaimniecību kredītiem. Tātad šeit ir gan hipotekārie kredīti, gan studentu aizdevumi. Uh, gan uh, citas lietas, vai šeit uh, kaut kas uh, nebūtu jāmaina, vai šis modelis ir pareizs, ja viss tā pamatā ir parādi. Un runājot arī par naudas radīšanu, kas ir privāto finanšu institūciju prerogatīva. Vai man uh, varbūt nevajadzētu uztraukties un mierīgi gulēt par nakti, vai es saskaitu tādus riskus, kādus jūs neredzat, jūs jau varētu labāk mums izskaidrot šo situāciju, bet jāsaka, es eh, nejūtos īpaši ērti raugoties uz šo parādu kalnu, kas mums ir uz pleciem. Paldies! Vispirms Palūkosimies nedaudz pagātnē, eh, laika posmā pirms finanšu krīzes. Vai eh, šo krīzi radīja ekspansīva monetārā politika gados pirms krīzes, vai arī iemesls bija tas, ka sistemātiski netika eh, vai tika atviegloti noteikumi šajā jomā jau kopš 90. gadu vidus. Es uzskatu drīzāk otrs uh, skaidrojums. Es uzskatu, ka šāda ekspansīva finā, monetārā politika bija nepieciešama, lai krīze pārvarētos, kad arī Japānā un citviet. Un uh, šāda politika ir radījusi lielāku finanšu stabilitāti nekā, ja būtu masīvi bankroti un uh, bezdarba turpināšanās un iespējams arī recesija un deflācija. Tāda ir atbilde, bet tāpat laikā, ja mēs runājam par to, vai privātie parādi Eirozonā tiešām ir pieauguši ievērojumā meidā, nē, netik ļoti, bet uh, jaunietekmes valstīs un Ķīnā uh, arī netik ļoti. Tātad pašreizējā zemās procentu likmes ir izmantots, lai refinansētu pastāvošos aizņēmumus, tāpat laikā izaugsme ir turpinājusies un attiecības starp izaugsmas līmeni un pārādu apjomu ir samazinājusies bet uh, publiskais parāds nav tik ļoti samazinājies. Ja mēs uh, raugāmies uz visām valstīm kopā, tad Eirozonas kopīgais parādu apjoms ir samazinājies kopš 2016. gada. Un arī privātie, uh, privātās parāda saistības arī samazinās. No ECB viedokļa uh, zemās procentu likmes ir nepieciešams, lai mēs īstenot savu mandātu. Ja pa, ir apdraudēta finanšu stabilitāte un ja tādēļ privātiem spēlētājiem ir vilinājums uzņemties lielāku parādu apjomu, tad šeit ir jāizmanto makroprudenciālā uzraudzība jautājums. Tātad par vai jums nav bažas par parādu ilgspējību ārpus Eiropas, varam Ķīnā un ASV. Atceramies, kas notika 2008. Mm, gadā. Jā, atbild. Tātad aizdevumi ar uz lieliem procentiem uzņēmumiem tiešām radīja problēmas, un problēmas šeit pārsvarā meklējams ASV ne banku sektors ir arvien vairāk uh, pakļauts šo CLO produktu ietekmei. Jā, priekšstādātājs par tā, saka par pirmo jautājumu, nu, it kā situācija labāka, bet par runāt par otro daļu ir uh, bats, uh, pamats bažām. Tagad Migels Viegas runāšu portugāļu valodā. Uh, priekšstādātāji vēlējos runāt par diviem atšķirīgiem tematiem. Pirmkārt, tās atzīmēs liktie kredīti un es tikai varu pievienoties citu kolēģu paustajām bažām. Portugālē mēs runājām par simtiem tūkstošu līgumu, kas tagad tiek par lētu naudu pārdoti tālāk investīciju fondiem. Un, protams, uh, domājot par šo taupības politiku, tagad būs centieni piedzīt naudu no tiem, kuri vienkārši nevarēja šos aizdevumus atmaksāt. Jā, es jūs saprotu, ka jūs, dragie kungs, vairāk domājat par bankām, nevis par cilvēkiem. Jā, nu, mēs vēlamies uh, samazināt uh, šo uh, Uh, parādu apjomu, piespieda žambankas par lētu naudu pārdot šos aizdevumus, un mēs nostādām daudzus cilvēkus un uzņēmumus uh, ļoti uh, bīstamā situācijā, un joprojām šiem uzņēmumiem tiek izsniegt tāpat laikā ļoti riskanti aizdevumi. Ko jūs domājat par brīdinājumiem, ko ir izteikusi Anglijas banka par svirotiem kredītiem, kuri tagad sasniedz jau tādu apjomu, kā tas bija pirms finanšu krīzes? Priekšsēdētājs, dragie lūdzu nepārprotiet mani, ka es domāju tikai par bankām, nevis un par, eh, par citiem cilvēkiem nedomāju. Nē, tā tas nav. Bet ja ir liels, lieli slikto kredītu uzkrājumi, tad ir jānošķir tie, kas tiešām ir nabadzīgi aizdevēji, un kuri aizdevēji ir vienkārši strateģiskie aiz, aizņēmēji, parādnieki, kuri vienkārši nevēl šos kredītus atmaksāt. Tātad mums ir jāidentificē, kuri ir tie nabadzīgie aizņēmēji, kuriem uh, ir jāpalīdz, lai viņi varētu atmaksāt savus kredītus bankām. Es, eh, man rūp nabadzīgie cilvēki, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam sagraut banku sistēmu, jo pretējā gadījumā tā vairs nespēs kreditēt eh, ekonomiku. Un eh, pēdē, noslēgumā. Tātad bankas, kam ir liels slikto kredītu apjoms, vienkārši nespēja kreditēt ekonomiku. Tātad uh, šādu slikto kredītu lielais apjoms tiešām ietekmē banku uh, peļņu. Un, uh, ja ir šāds slikto aizdevums loks, tad tās nespēs, bankas nespēs atbalstīt ekonomiku. Mums ir jārisina šī problēma, nedar, nenodarot kaitējumu banku sistēmai, bet sociālās problēmas ir jārisina. Mārko Vallī vārds. Jā, paldies. Jā, es atvainojos, saka, dragie kungs, es uh, vēl neatbildēju uz otro jautājumu. Tātad, mēs pilnībā piekrītam Anglijas bankai par to, ka ir uh, cieši jāuzrauga, uh, kas notiek ar svirotajiem kredītiem un atvasinātajiem banku produktiem, lai palielinātu uh, uh, investīciju rentabilitāti. Tātad to, uh, un jums taisnība, ka šādi rīkojas nevis banku sistēma, bet ne banku iestādes. Paldies! Tagad vārds Marko Valli. Jā, uh, priekšsēdētāji gribēju pievienoties Jēgas kunga teiktajam par tā saucamiem sliktiem kredītiem. Nesen mēs uh, dzirdējām par uh, SREP lēmumu par to, ka Itālijā jāsamazina slikto kredītu apjoms un ka tā ir sistēmiska problēma. Bet pastāv vēl cita sistēmiska uh, problēma, kas ietekmē konkurētspēju proti pēdējo gadu laikā ir valstis, kas vairāk izmantojuši publiskos resursus, Itālija to darījusi mazāk. Un es nesaprotu, kādēļ jūs neatvieglojat risinājumu meklēšanu šādā ļoti smagnējā sistēmā, lai valsts tiktu galā ar lielo slikto kredītu apjomu. Būtībā jūs uh, mums nepalīdzat tam visam tikt veiksmīgi pāri, bet tas tikai vēl noved pie tā, ka sociālās problēmas valstīs samilst, jo netiek izmantots atbilstošas metodas problēmu risināšanai. Un netiek domāts par uh, cilvēkiem, kur šos kredītus ir ņēmuši. Es gribētu jautāt uzskatāt, vai jūsu uh, sistēmisko risku kolēģija vērtē arī otrā un trešā, trešo līmeni. Un kas ir noticis ar akcijām un krītošajām cenām, vai tas arī ir radījis problēmas bankām? Uh, kam ir ekspozīcija attiecībā uz otrā un trešā līmeņa aktīviem. Un patiesībā šeit situācija varētu būt vēl sliktāk nekā attiecībā uz sliktajiem kredītiem, un vai jūs esat paredzējuši nāk klajā kādiem paziņojumiem? Atbildi. Šie jautājumi būtu drīzāk jāadresē SSM. Un uh, tā vadītāji būs gatavi atbildēt uz šiem jautājumiem. Uh, nākamajā uzklausīšanā. Tātad e, tagad par sliktajiem kredītiem. Šī problēma jārisina, e, tā tie novājina banku sistēmu, kapitāla attiecības pazemina un pasliktina iespējas izsniegt kredītus. Bankas ar MPL, ar sliktiem kredītiem ir vājāks nekā tās bankas, kur šādu kredītu nav. Tomēr viss Nevar izcināt šīs problēmas tā, ka sagraujam banku sistēmu, tā rīkoties nevar. Tātad ir jāpanāk pareizais līdzsvars, nevar dot zāles, kas slimnieku nogalina. Mēs negribam, lai zāļu ietekme būtu sliktāka nekā slimības ietekme. Un uh, mūsu komiteja šai uh, sakarā ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu, palīdzot visām iesaistītajām pusēm. Uh, nonākt pie eh, saprātīga, bet reāla risinājuma. Un svarīgi ir arī atzīt faktu, ka problēma pastāv un ka tā ir jārisina. Tālāk par otrā un trešā līmeņa aktīviem. Šī problēma ir ļoti nozīmīga. Mēs to risinām, mēs to apspriežam spriežam, nesam paredzējuši publicēt paziņojumu vismaz saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, bet varbūt SSM par to domā par šādu paziņojumu, bet es neesmu par to informēts. Paldies, priekšsēdētājs. Pateic arī par mūsu komitejas lomas atzīšanu, un tagad vārds uh, Geralda kungam. Uh, Tātad eh, jautājums par nekustamā īpašuma tirgus situāciju un cenām šeit eh, šim tirgum vienmēr ir ietekme uz sistēmiskiem eh, riskiem un krīzi veicināja arī uh, burbulis nekustamo īpašumu tirgu ASV, pie kā noveda uh, lētas naudas pieejamība tirgu. Pirms pāris mēnešiem ir publicēts ziņojums, ka nekustamā īpašuma vērtība vairākās dalību valstīs ir pārvērtēta. Mēs zinām, ka pastāv skaidrā korelācija starp ECB īstenoto procentu likmju politiku, un mēs visi piekrītam, ka burbuļa plīšana nekustamo īpašumu tirgu rada sistemātisku risku. Jautājums, cik augsta var būt izaugsme nekustamo īpašumu tirgu gada laikā, lai jūs to atzītu par sistemā, sistēmisku risku. Un jautājums, vai eh, tad, ja šīs situācija nekustamo īpašumu tirgu tiktu atzīt par pietiekam nopietnu, kādus instrumentus jūs lietotu, lai uh, iejauktos šai situācijā? Atbildi. Tā kā nepiekrītu jūsu uh, secinājumam, ka federālās bankas uh, lētās naudas politika noved pie nekustamo īpašumu krīzes. Uh, ASV. Es arī nepiekrītu, ka būtu jāpārskata procentu likmju politika tādēļ, ka ir pārvērtētās, uh, pārvērtēts nekustamo īpašumu tirgus. Būtībā rezidentu uh, nekustamie īpašumi Uh, tātad šajā sektorā cēnu pieaugums ir straujāks nekā tas ir bijis pagātnē, bet ja mēs palūkojamies uz jaunajiem aizdevumiem, tad uh, šeit ir uh, pieaugums, bet īpaši liels pieaugums ir komerciālo nekustamo īpašumu tirgu, it īpaši uh, lielākās vērtības sektorā, bet šeit risinājums ir makroprudenciālā politika, nevis monetārā politika. Monetārā politika palīdz nodrošināt cenu stabilitāti, veicināt atlapšanu e eirozonā un konverģenci uz mūsu mērķiem, bet ja vēlaties risināt problēmu vienā nozarē, tad ir jāizmanto makroprudenciālā politika, un tas arī notiek, tiek izteikti brīdinājumi un rekomendācijas uh, vairākām dalību valstīm, gan Eirozonā, gan ārpus tās, jo nekustamo īpašumu tirgus bija uh, auga pārāk strauji. Paldies, nākamā runātāja Pervanša Beresa. Paldies, priekšsēdētāji Eh, es jūs uzrunāju tagad, kā Eiropas sistēmisko risku kolēģis priekšsēdētāji. Es gribētu uh, zināt jūsu vērtējumu uh, attiecībā uz mūsu komitejas sniegto mandātu par SRB pilnvaru pārskatīšanu. Nu, mans viedoklis nevienmēr tika atbalstīts Bet tagad jautājums. Tātad jūs savā runā vispirms pieskarāties ES, ESRB uh, īstenotāju politikai un veiktiem pasākumiem, bet mēs kopā ar Žakdelaras Jēru uzskatījām, ka ir jāveic, jāspēr nākamais solis uz priekšu, lai jūsu uh, analīze un pētījumi nepaliktu tikai uh, kā akadēmisks dokuments, bet ietekmētu reālo politiku un palīdzētu labāk apzināties makroekonomisko risku. Jautājums, kā jūs saskatāt uh, labas pārvaldības tu, uh, sistēmas turpmāko attīstību un kā izmantot šo iespēju, kas tagad ir mūsu priekšā? Uh, nākamais jautājums ir par risku, ko jūs esat identificējis, un par to runājāt mūsu iepriekšējā diskusijā, proti par komerciālo nekustamo īpašumu tirgus uh, radīto risku. Jūs to nu pat arī pieminējāt, atbildot uz jautājumu. Jautājums, kādi būtu jūsu konkrētie ieteikumi šai jomā, vai savienībai būtu jāīsteno kāda likumdošanas iniciatīva? Uh, un e, jūs e, diezgan e, stingru brīdinājumu izteicāt par šās nozares radīto risku Eiropas ekonomikai. Tātad jautājums, kā konkrēti mēs varētu rīkoties, lai pārvarētu šo problēmu. Uh, on, on the first question. Paldies par pirmo jautājumu. Visa diskusijas sākās ar eh, to, ka eh, SRB tika apsūdzēts in interešu konfliktā, jo mm, it kā tas, eh, šī, šī kolēģija nepievērs uzmanību tam riskam, kas būs saistīts ar eh, zemu eh, procentu likmi. Un tādēļ tika runāts, ka ESRB vadība būtu jāmaina. Tas neatbilst taisnībai. ESRB ir norādījusi, ka zemās procentu likmes varētu ietekmēt finansiālo stabilitāti. Un, uh, neatbilst patiesībai tam, ka ECB ir interešu konflikts ar ESRB, jo šeit ir runa par uh, divām balsīm no 26, kas ir pārstāvēts uh, bankas padome. Tātad šeit uh, bija nepareiz diagnoze, nebija konflikt, interešu konflikta un arī piedāvāta ārstēšana bija nepareiza, jo uh, vienkārši SRB uh, vadības uh, maiņa būtu uh, samazinājusi uh, uh, kolēģijas rīcību spēju, iespējas pildīt savu mandātu. Un uh, SRB balss nebūtu tad tik skaidra, ja šeit būtu uh, vairākas balsis, kas runātu par uh, finanšu stabilitāti un makroprudenciāliem jautājumiem, nav klajā ar ierosinājumiem. Un tomēr ESRB ir gatava uzklausīt jūsu ieteikumus un turpināt darbu pēc iespējas labi, uh, lai veiktu uzlabojums visās tajās jomās, kur tādi būtu nepieciešami. Bet pārvaldības formas maiņa nebūtu bijis pareizais risinājums. Tālāk par komerca, eh, komerciālā nekustamā īpašuma radīto risku. Šie eh, riski eh, pieaugot vērtībai pieaug, bet galvenais spēlētājs šeit nav banku uh, uh, sektors, bet ne banku sektors. Un uh, SRB aicina uh, makroprudenciālo politiku attiecināt arī uz nebanku iestādēm. Un jāpieņem, ja nepieciešams, tiesību akti, lai iekļautu citas finanšu iestādes un spēlētājus līdztekus banku sistēmai makroprudenciālās uzraudzības aptvērumā. Šobrīd eh, par makroprudenciālo politiku atbildīgie eh, ir identificējušos riskus, bet nezin, ko darīt, jo viņu rīcībā nav instrumentu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, jā, ļoti svarīgs punkts. Un eh, līdz ar to varam noslēgt arī mūsu sanāksmes otro daļu. Liels paldies par šo ļoti interesanto monetāro dialogu un dialogu ar ESRB un par ļoti ciešo sadarbību ar parlamentu Eiropas Savienības interesēs. Liels paldies! Thank you.